Okay, welcome, everyone. Es atvainojos par to, ka pie mums vēl nav ieradušies visi deputāti, bet es domāju, ka kāds no viņiem varētu tagad atrasties satiksmes sastrēgumā, tāpat kā uh, mūsu komisāra kungs, jo Briselē šodien ir ļoti pilnas ielas, tādēļ varam saprast šo kavēšanos. Vēlējos mūsu vidū sveikt Almunijas kungu, viņš ir ieradies pie mums uz viedokļu apmaiņu. Iepriekš viņš mūs apmeklēja 29. novembrī un, protams, 12. jūlijā mums ir paredzēta vēl viena sanāksme ar Almunijas kunga piedalīšanos. Esmu ļoti priecīga viņu redzēt mūsu vidū. Eh, tagad došu jums vārdu un, protams, pēc tam došu vārdu mūsu komitejas locekļiem, lai viņi varētu uzdot jautājumus un jūs varētu uz tiem atbildēt. Lūdzu, jums vārds. Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze. Dāmas un kungi, godātie deputāti, paldies ekonu komitejai par šo ielūgumu, paldies arī Žeronai Bauzai personīgi par to, ka viņa mani atkārtot ir uzaicinājusi uzstāties jūsu priekšā that are pushing the competition policy agenda. Šodien es eh, vēlējos vai, runāt par vairākiem akcentiem konkurētspējas eh, jomā, runāšu par vispārīgas nozīmes pakalpojumu, par uh, kolektīvo sūdzību sniegšanu, tāpat arī par bankām un arī par vairākām iniciatīvām finanšu sektorā. Tātad uh, rītdien uh, komisāru kolēģijai es prezentēšu Eiropas Savienības uh, uh valsts iejaukšanās noteikumus uh, vispārīgs nozīmes pakalpojumu jomā. Uh, Mēs esam paredzējuši arī pārskatīt attiecīgo likumdošanas paketi, kuras darbības laiks beidzas šī gada novembrī. Ir arī līgums, kurā ir pievērsts ļoti liela uzmanība vispārējais intereses pakalpojumiem. Un, protams, jāņem vērā, ka šie pakalpojumi Eiropas Savienības sabiedrībās ir ļoti daudz šķautņaini. 26. protokolā ir atzīts, ka ir nepieciešams garantēt augstu šo pakalpojumu kvalitāti, tāpat to pieejamību Savienību. Mums šie mērķi arī ir ļoti tuvi sirdī. Tā pašā laikā tiek atzīts, ka dalību valstu vietējām un reģionālajiem iestādēm ir jāspēlē liela loma pie, piedāvāt šos pakalpojumus. 14. pantā līgumā ir norādīts, ka gan dalību valstīm, gan Eiropas Savienībai ir jāparūpējas par to, lai šādi pakalpojumi tiktu sniegti, ņemot vērā visus principus un normas, kas atrodas to pamatā. Tāpat 14. pantā ir piedāvāts jauns juridiskais pamats gan padomu padomē, gan parlamentam, lai šos principus radītu. Noteikti ir jāatminās, ka uh, valsts palīdzības kontrola neatiecas uz pilnīgi visiem valsts sniegtajiem pakalpojumiem. Rīt mēs par to diskutēsim, mēs runāsim par ekonomiskas dabas pakalpojumiem un vispārējais intereses ekonomiskajiem pakalpojumiem. Uh, Valsts finansējums šajā pēdējā kategorijā ir pakļauts Eiropas Savienības konkurences noteikumiem un arī attiecīgi kontrolē. Reforma, par kuru apspriedīsimies rītdien komisijas līmenī, ir balstīta uz komisijas pilnvarām, eh, veicot valsts palīdzības kontroli saskaņā ar 106. līgumu pāntu. Un eh, tur ir arī atrunāts, cik liela palīdzība no valsts budžeta tiek sniegta. Protams, mums ir jāatminās tas, ka piedzīvojam krīzi. Ir eh, daudz cilvēku, kam vienkārši nav citu iespēju, kā savu galus kopā, vienkārši izmantojot šos sociālos pakalpojumus. Tādēļ mēs saprotam, eh, ka ir nepieciešami šādi pakalpojumi un labāks finansējuma izmantojums. Un tas ir tikai godīgi, ka ekonomisko pakalpojumu sniedzējiem ir jākompensē viņu izdevumi un jāpiedāvā arī kaut kādas peļņas iespējas. Bet eh, pašreizējie noteikumi neņem vērā to, kā rodas šīs izmaksas sniedzot vispārējais intereses ekonomiskos pakalpojumus. Mēs eh, nevaram uzskatīt par pašsaprotamu to, ka, piemēram, uzņēmums, kas sniedz šādus pakalpojumus, netiek izvēlēts konkursu procedūras rezultātā. Runājot par pakalpojumu kvalitātes garantēšanu un efektivitāti, šādi jautājumi noteikti ir jāuzdod, piemēram, eh, dažādās jomās, pie pasta pakalpojumu jomā un eh, sabiedriskā transporta pakalpojumu jomā. Un tas jādara visas Eiropas Savienības kontekstā. Uh, Šos noteikumus varētu arī precizēt, lai dalību valsts tos varētu vienkāršāk piemērot un uzlabot juridisko noteiktību. Mēs nesen arī saņēmām atsauksmes no iesaistītajām pusēm, arī no Eiropas parlamenta, ka likumdošanas paketi līdz šim ir bājuši, bijusi pārāk sarežģīta, lai to pielietot dalību valstīs. Uh, Mēs runājām par eh, dažādiem komercpakalpojumiem, sociālajiem pakalpojumiem, ko sniedz eh, vietējā līmenī. Like Mums noteikti ir uh, jādiversificē savu kontrolas procedūru, tai jābūt proporcionālākai un jābūt atbilstīgai piedāvāto pakalpojumu dabai. Ja mēs runājam par sociālajiem un vietējiem pakalpojumiem, kas neietekmē konkurences uh, likumdošanu, uh, noteikti šīs procedūras ir jāvienkāršo. Rītdien mums būs debates. Un pateicoties debatēm, mēs varēsim sagatavot jaunās likumdošanas paketes tekstu vasarai. Uh, un cerams, ka tās stāsies spēkā vecās paketes vietā novembra mēnesī. Un, protams, visā konsultāciju laikā es esmu apņēmības pilns iesaistīt um, parlamentu šajās diskusijās. Jāņem vērā, ka šis nav vienīgais likumdošanas projekts, pie kura strādājam. Mēs tāpat runājam par banku glābšanas operācijām, tiek izstrādātas vadlīnijas par valsts atbalsta sniegšanu bankām no 2012. gada. Un tā pat strādājam pie e- emisiju tirdzniecības schēmas vadlīnijām. Mēs uh, runājam par uh, valsts palīdzības sniegšanu um, jūrniecības uh, sektorā un arī uh, kuģu būvas nozarē visu šo darbu esam apņēmušies paveikt šī gada ietvaros, un pēc tam uh, mēs sāksim diskusijas par jaunajām uh, reģionālās palīdzības sniegšanas vadlīnijām, par uh, pl platjoslas internetu un uh, subsīdijām um, reģionālajām iestādēm. Tāpat ir uh, paredzēts pārskatīt noteikums, kas attiecas uz līdzsabiedrībām un lidostām ir eh, paredzēts piedāvāt iniciatīvu jau nākamā mēneša laikā. Un tiek eh, plānota plašāka reforma, kas attiektos uz eh, valsts atbalsts sniegšanas procedūrām kopumā. Un par to mēs spriedīsim gan šajā gadā, gan nākamajā gadā. Reformas, ko plānojam citās politikas nozarēm, attiecas uz paraugu prakses paketu, runājot par antitrasta procedūru un uh, Eh, tagad mēs pārskatām šo likumdošanas paketi, veicot plašas konsultācijas, un eh, es jau gada laikā esmu gūs visai apjomīgu pieredzi. Eh, pārskatītajai likumdošanas paketei vajadzētu dienas gaismu ieraudzīt pirms vasaras mēnešiem. Un mēs runājam arī par kolektīvo sūdzību iesniegšanu. Šis ir jautājums, kam esam pievērsušies vairākas reizes, un mēs esam pieņēmuši kopējos principus, kas tiks izkristalizēta gada beigās. 2012. gadā esmu pie, apņēmies arī piedāvāt iniciatīvu, kas attieksies uz privātajām prasībām saskaņā ar šiem principiem. Un tagad veltīšu dažas minūtes runājot par finanšu sektoru un bankām. Pēdējo gadu laikā, kopš sākās krīze, mums vajadzēja pārskatīt visu finanšu sistēmas uzbūvi un garantēt, ka šāda krīze vairs nekad neatkārtosies. Tik izveidots īpaši krīžu finanšu režīms, kas ir balstīts uz līgumā noteiktajām normām. Ir jārunā par uh, jauniem noteikumiem, kas ļautu glābt bankas. Šie noteikumi stāsies spēkā 2012. gada 1. janvārī. Iepriekšējā apmeklējuma reizē jūs man pieprasījāt veikt pētījumu par to, kā mēs eh, varam izvērtēt eh, šos logus, kas gulstās uz valstīm, tad, kad tām ir jāglāb bankas. Eh, šis pētījums ir beidzies, un es esmu ar prieku gatavs tā rezultāts jums prezentēt jūlija mēnesī. Jāņem vērā, ka tas loks, kas gulstas uz nodokļu maksātāju pleciem, ir ļoti smags. Es neatkārtošu skaitļus, ar kuriem esmu jau iepazīstinājis jūs, bet bet 2008. un 2009. gadā dalība valstis teica, ka tās ir izmantojušas apmēram 2,3 miljārdus eiro, lai varētu uh, sniegt atbalstu banku sektoram. 2009. gadā tas bija 1,1 miljārds, bet 2010. gadā skaitļi vēl nav mūsu rīcībā. Jāņem vērā, ka šāda atbalsta sniegšana ir ierobežota, ļoti strikti ierobežota un, uh, protams, uh, valstīm ir uh, jāsniedz šāda palīdzība, bet uh, tas nedrīkst pārāk smagi ietekmēt uh, to budžetāro disciplīnu un ir jāpieņem daudz ilgspējīgākas vadlīnijas. Un mēs vēlamies garantēt, ka šīs subsīdijas netiks izmantotas, lai kropļot konkurenci un lai negatīvi ietekmētu nodokļu maksātājus. Tagad ir pieņemti 32 restruktūraizējuši lēmumu un mēs ļoti uzmanīgi pētām to, kā šie noteikumi dalību valstīs tiek ievēroti un arī attiecīgi īstenot. Protams, nevienmēr viss ir tik ideāli. Mēs esam dzirdējuši, ka dažas no subsidētajām bankām darbojas agresīvi, un ja mēs konstatējam šādu uzvedību, mēs esam gatavi iejaukties, lai to labotu. Kāda ir galvenā doma tad, kad lēmums tiek pieņemts, dialogs ar komisiju vēl nav noslēdzies? Šis dialogs turpinās, līdz mēs esam gandarīti ar eh, bankas darbību un eh, banka ir gatava nostāties patstāvīgi uz savām kājām bez jau kāda finansējuma no valsts puses. Un, protams, mēs vēlamies, lai mūsu lēmumu tiktu īstenoti laicīgi. Tāpat jāņem vērā, ka šīs palīdzības sniegšana vēl nav beigusies, ir joprojām 24 lietas, kas nav e, izskatītas līdz galam, un mums vajadzēs domāt par turpmāku banku restruktūrizāciju, kas, protams, ir visai liels izaicinājums. Mēs runājam par situāciju īrijā. Tur, ņemot vērā e, valsts parādu krīzi, bija jāsniedz ES atbalsts, tāpat četras eh, lietas Vācijā, Nordbanka, Bayern, IV un vēl divas citas. Un vēl dažas lietas Grieķijā, Slovenijā, Austrijā un Portugālē joprojām tiek turpināts izskatīt. Mēs esam uh, arī sagatavojušies saņemt vēl dažas lietas pēc tam, kad tiks veikt stresa testi. Uh, Katrā ziņā mēs esam izmantojuši eh, vienotus principus, veicot savu izvērtējumu, un kādi ir šie principi pirmām kārtām tās valsts, kas saņem valsts aizdevumu, eh, tām ir jāveido spēcīga kapitāla bāze, eh, pietiekami ilgspējīgs finansējums, lai varētu izdzīvot eh, konkurētspējas apstākļos, tām joprojām ir jāsniedz kredīti gan uzņēmumiem, gan mājasaimniecībām, nekādā veidā vienmēr nepaļaujoties uz valsts atbalstu. Un tām, protams, ir jācenšas izvairīties no zaudējumiem tālāk, kapitāla turētājiem ir jāveic restruktūrizācija, lai samazinātu tos lokus, gulsts uz nodokļu maksātāju pleciem. Eh, bankas arī maksā procentus valstī par saņemto aizdevumu un eh, tiek eh, domāts arī par rekapitalizāciju, un trešām kārtām bankas nedrīkst izmantot šo valsts finansējumu, lai konkurētu ar tām bankām, kas tādu nesaņem. Un jāņem vērā, ka ir arī daudz bankas Eiropas Savienībā, kas nemaz negriezās pēc valsts, pēc šādas palīdzības. Un, uh, tāda konkurenta izstumšana no tirgus, eh, pateicoties subsīdijām, būtu slikta prakse, un mēs to nevēlamies pieļaut. Lai subsīdijas nekropļot konkurenci, bankai ir jāņem vērā konkrēti noteikumi arī attiecībā uz cenu veidošanu un aktīvu politiku. Uh, Mēs joprojām uh, ceram uh, aizstāvēt finansiālo stabilitāti, eh, valstu budžetus un eh, piedāvāt pietiekam godīgus spēles noteikumus tirgu kopumā. Runājot par krīžu pārvaldību, kā jau iepriekš teicu, mēs eh, gatavojam noteikumus, runājot par finanšu institūciju glābšanu un restruktūrizāciju, kas stāsies spēkā 2012. gada 1. janvārī. Katrā gadījumā mēs būsim gatavi īstenot jauno režīmu no nākamā gada 1. janvāra. Papildus bankām eh, es runāju par eh, konkurences politiku, par valsts atbalstniekšanas politiku, un eh, šeit ir jārunā arī par finanšu uzraudzību. Tikai daži piemēri šajā kontekstā. Runājot par maksājumu kartēm, par maksājumiem internetā, ar mobilā telefonu palīdzību, šeit mums ir jānā par sadarbspēju, pāraudzību, caurskatāmību un atbilstību. Tiek izstrādātas vairākas iniciatīvas, par kurām diskusijas norisinās un ir jāsamazina uh, maksājumu uh, nodevas, ja, piemēram, tiek veikti arī pārobežu maksājumi ar kredītkartēm un uh, citā veidā. Mēs uh, tāpat runājam par debetkartēm un uh, konkrētām saistībām šajā jomā, kas ir jāuzņems bankām. Un, uh, deviņās dalību valstīs eh, tiek runāts par debetkāršu transakciju sistēmas uz, uzlabošanu. Es domāju, ka mūsu veikums, lai disciplinētu uzņēmums, ir jāvērtē pietiekam augstu, un tajā pašā laikā ar eh, Reuters mēs strādājam pie tā, lai varētu garantēt uh, vērtspapīra labāka izmantošana. Mēs vēlamies arī aizsargāt uzņēmumus no negodīgas konkurences, un šobrīd tas nav pats vieglākais uzdevums. Uh, un mums ir jāizvairās arī no dažādām uh, barjerām, ja, piemēram, uh, klients patērētājs vēlas pāriet no viena pakalpojuma piedāvātāja pie cita. Uh, ir jābūt arī starptautiskajiem vērtspapīra identifikācijas numuriem un uzņēmumiem. Šādi numuri ir uh, jāatzīmē uz vērtspapīriem, kas, piemēram, tiek emitēti ASV mēs vēlamies, lai šādu identifikācijas rādītāju izmantošana nemaksātu pārāk dārgi. Ir jāmaksā arī uh, licences nodeva, atļaujas nodeva, un šeit netiek izmantota intelektuālā īpašuma aizsardzība. Vēl mēs vēlamies uh, finanšu pasaulē ienest vairāk skaidrības un caurskatāmības. Tieši tagad mēs diskutējam uh, par uh, paraugu prakses uh, piemērošanu, un es ceru, ka nākamo nedēļu laikā es jau jums varēšu iepazīstināt ar progresu. Un vēl, kas notika nesenā pagātnē, ļoti daudz uzmanības tika pievērsts tam, ka. E, Ņujorkas fonda birža vēlas apvienoties ar Deutsche Börse un uh, Mēs ļoti uzmanīgi e, šo procesu kontrolējam, turpināsim to darīt arī nākotnē un uh, mēģināsim konstatēt, ja kādas nepilnības. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, godātie deputāti, protams, uh, es varētu vēl runāt un runāt, bet uh, mans laiks ir izsīcis un uh, ar prieku uzklausīšu jautājumus. Paldies! Um, Liels paldies! Man šeit jau ir garš runāt gribētājs saraksts. Un, ja jūs gadījumā tajā neesat, tad varat pieteikties vēl. Velt, Marcus Verber, Vicky Ford, Peter Skinner. Anybody else wanting to... Vai vēl kāds vēlas tikt iekļauts sarakstā? Lieliski, Žanpol, lūdzu, vārds tev. Paldies, priekšsādātājs kundze, paldies, komisāra kungs. Jūs Uh, sniedzāt mums ļoti tādu bagātu paziņojumu ar daudziem projektiem. Un uh, es nejautāšu sīkāk par šiem projektiem, bet drīzāk par vienu tādu detaļu, uh, ko jūs pieminējāt. Un tas ir šo interchange maksā. Par to jūs komisijā esat runājuši. Jūs runājat par līdzsvaru bankās un šīs uh, uh, interchange komisijas maksas ir palīdzējušas uh, maksājumu pakalpojumiem. Uh, par to ir veikta atbilstoša analīze. Es eh, gribētu, lai jūs padomātu, kas ir pamatā šiem eh, starpbalku norēķinu eh, komisijas maksām. Vai tās ir atbilstošas banku darbībai, jo, ja tās atceļ, tad patērētāji maksās vairāk par savām veiktajām operācijām, vai arī, kas būtu vēl ļaunāk, manuprāt, mums būtu slēptas cenas izmaksu elements. Un maksājuma pakalpojuma izmaksa tiktu ietverta citos banku pakalpojumies tādā neskaidrā, nesaredzamā veidā. Neviens man nav maksājis, lai es uzdot šo jautājumu, bet uh, esmu dzirdējis, ka tas varētu palielināt apmēram pa 30%, 35% privāts personas eh, bankas pakalpojumu lietošanas izmaksas, un tāpēc gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to, eh, kā būtu, ja noteiktu tādas konkrētas eh, cenas un izmaksas, un, protams, ka stabilām bankām arī būtu vieglāk šādu darbēju. Oui, merci, madame la présidente, merci, monsieur Gossez. Paldies par šo jautājumu. Uh, paldies. Uh, tātad uh, šīs komisijas maksas starp banku norēķiniem. Tām ir jāsako, un es domāju, ka jūsu jautājums un daļēji arī man, man stāstījums, kuris atsaucos uz šīm komisijas maksām, mēs tā teikt nerunājam par vienu un to pašu lietu. Es runāju par šo starp banku uh, maksājuma komisijas eh, maksu debito, debeta un kredītkartēm. Tas ir viens tie dažādi veidi šīm eh, komisijas maksām. Un Mastercard ir cita lieta. Tur ir runa par uh, maiņas uh, kursu kredītkartēm tam ir jābūt uh, 3%. Tas ir aprēķins, ko mēs veicām, runājot par uh, šo starpību starp uh, kartes izmantošanu un skaidrs naudas izmantošanu. Šis bija aprēķins, kas tika veikts, un uh, Mastercard tam piekrita, Visa, Europecard. Debitkāršu ziņā ir tam piekritus, bet ne kredītkāršu ziņā. Visa Europe gadījumā. Te mēs atkal esam panākuši vienošanies par uh, debitkartēm, bet joprojām notiek sarunas par kredītkartēm. Un mums ir nepieciešams izsmalcinātāks uh, šo izmaksu aprēķināšanas veids. Kad es izmantoju debetkarti, lai iepirktos veikalā, šobrīd es nezinu, cik liela komisijas maksa tiks paņemta par manu transakciju. Tātad veikals saņem maksājumu un arī banka saņem kaut kādu daļu, bet es nezinu, cik katrs saņem. Nav nekāda caurskatāmība šai procesā. Bez tam komisijas maksa par tiešiem debeta darījumiem. Padomē šobrīd ir direktīva, kas ir iesniegta šai sakarībā bet lielākā daļa Eiropas Savienības dalībvalsts zina, ka šie komisijas maksājumi tiek piemēroti tiešiem debetu maksājumiem. Daudzās dalībvalstīs ir nodrošināts caurskatāmība un pakalpotājs, kas izmanto savus bankas pakalpojumu, var izman, izvēlēties citu banku, ja viņiem nepatīk konkrētās bankas uzliktās komisijas maksas starp uh, valstu maksājumu komisijas maksas nav caurskatāmas, tātad tur es nezinu, cik es maksāju. Un dažkārt es nevaru pateikt, vai banka vispār piemēro komisijas maksu vai nē. Dažkārt man informē, citreiz nē, tas ir atkarīgs no bankas un no pakalpojuma. Tas nav godīgi un tas nav labi no pakalpojumu saņēmēja no lietotāja viedokļa un runājot arī par konkurenci un par arī uh, bankas uh, viedokļa. Bet jāsaka, ka tas ir mazākums finanšu institūcija Eiropā, kas šobrīd nav apmierināts ar uh, šo situāciju. Liels paldies. Tālāk manā sārakstā Švāba kungs. Es uh, pašlaik nelieku pulksteni, jo mums ir diezgan daudz laika. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, liels prieks jūs šeit redzēt. Tagad runājot par tādu vispārīgāku un uh, līdzsvarotāku pieeju uh, eksistences nodrošināšanai. Ļoti labi, ka jūs runājāt par to, ka ir atšķirīgi modeļi dalību valstīs un ka jūs tos mēģināt mērīt ar atšķirīgām mērauklām, bet jums ir jāparūpējas par to, lai iekšējā tirgu nerastos uh, tāda nelīdzsvarotība. Un jūs pats teicāt, ka aizvien lielāks dalību valstu skaits mēģina uh, Uh, sociālo pakalpojumu jomā ievies tādus tirgus mehānismus, uh, un tā tad jāņem vērā gan pakalpojumu sniedzēja atšķirības, gan arī tas, ka iekšējais tirgus joprojām ir tāds kodols, kas satur kopā šos pakalpojumus Eiropas Savienībā. Otrakārt, runājot par konkurences politiku, Jūs noteikti dzirdējāt, ka mūsu komiteja ir izveidojusi konkurencei veltītu darba grupu, un es būtu ļoti priecīgs, ja šī darba grupa varētu ar jums regulāri apspriesties. Tāpat eh, gada ziņojumā, ko jūs gatavojat par konkurences politiku, mēs labprātāk eh, vēlētos redzēt tādu tematu strukturizētāku izklāstu. Un tālāk runājot par kolektīvām prasībām, mēs Jūs, mēs noteikti apzināmies, ka komisija mēģina uh, sniegt uh, vairāk kompensāciju patērētājiem, ja viņi cieši no karteļu darbības, bet mēs joprojām nesaprotam, uz kādām kompetencēm balstoties jūs to varat veikt. Tieši tādēļ būtu priecīgi, ja mēs varētu runāt arī par alternatīviem modeļiem, jo, piemēram, Eiropas tiesiskuma uh, fórums runā par to, ka sniedzot kompensācijas uh, cilvēkiem, kas cietuši no negodīgas konkurences, varētu uh, organizēt pētījumus, cik augsts ir šis kaitējums un cik lielā mērā būtu jāsoda attiecīgie uzņēmumi. Varbūt, ka varētu kompensācijas sniegt tiešā veidā, jo tas būtu efektīvāk un lētāk. Es patiešām būtu priecīgs, ja komisija šo jautājumu vēlreiz pārbaudītu. Paldies! Sí. Muchas gracias, señor Schwab. Paldies, Švāb kungs. Tātad atbildot uz jūsu pirmo jautājumu. Tātad, ko es vēlos izdarīt? Pirmkārt, es vēlētos novērst jebkādus e, izkropļojumus konkurencē iekšējā tirgū, un esmu pārliecināts, ka ar šiem priekšlikumiem, ar šīm te idejām, e, ar kurām nāk klajā e, komisija, mēs tiešām varēsim izvērst eh, galīgo politisko diskusiju, eh, pirms mēs izveidosim jauno eh, sistēmu, kas aizstās 2005. gada pakotni. Un es domāju, ka tas nekādā gadījumā neradīs kropļojums konkurences tirgū gluži pretēji. Piemēram, pakotne par valsts atbalstu vispārējās ekonomiskās intereses jomā faktiski, es domāju, tieši tā pieliks beidzot punktu visiem šiem kropļojumiem. Gal galā tas ir arī mūsu mērķis. Un es vēlētos pieskaties varbūt diviem svarīgākajiem. Tiem, eh, kas vairumam cilvēku, ar ko esam līdz šam runājuši, ir guvuši vislielāko atbalstu. Vispirms eh, tā ir sistēma, kas attiektos uz visiem pakalpojumiem, īpaši uz vietējiem pakalpojumiem. Un parasti šeit mēs runājam par sociālajiem pakalpojumiem. kuru uh, regulējumam nevajadzētu būt nevajadzīgi sarežģītam, jo šeit mēs runājam par diezgan neliela apjoma uzņēmumiem un pakalpojumiem, nelielu apgrozījumu, un tie uh, būtiski neietekmē visu iekšējā tirgus eh, jomu, pakalpojumu jomu, kur mēs vēlētos, teiksim, uzraudzīt eh, valsts atbalstu un to, kā tas tiek sniegts. Un eh, varbūt tieši tādēļ šāda veida pakalpojumi ir jāizskata uh, atsevišķi. Īpaši ņemot vērā uh, publiski svarīgus pakalpojumu sniegšanu. Un šeit mēs varbūt nedomājam visus publiskos pakalpojumus, kas uh, pastāv Eiropā, bet vienkārši ir kaut kāda daļa no pakalpojumiem, kas ir palikuši uh, ārpus pašreizējās eh, regulējošās sistēmas, un jaunā sistēma noteikti piedāvās vienkāršošanu un ļaus apzināties arī to, cik ārkārtīgi daudzveidīgi ir publiskie pakalpojumi. Un būtībā tas arī pateiks, eh, kas tad mūs īsti interesē. Un publiskais finansējums, valsts finansējums ir jānodrošina, un tam jābūt pietiekoši lielam, lai tas palīdzētu novērst nevienlīdzību un kropļojumus pakalpojumu sniegšanā, bet ir jānodrošina, lai uh, iekšlietu, tieslietu padomu, uh, lai Eiropas kopienu tiesas uh, noteiktie kritēriji arī tiktu ievēroti jo mums jāatceras, ka ne jau mēs priekš sevis to darām. Tas viss ir eh, gal galā eh, vērsts uz eh, labumu, ko gūs cilvēki. Un ja cilvēks saņem uh, publisko atbalstu, uh, Eh, nepietiek ar to, ka viņš vienkārši sūta mums savus uh, finansiālās darbības pārskatus, bet ir nepieciešams, lai viņš sniegtu šo publisko pakalpojumu visefektīvākajā iespējamajā veidā. Un eh, tāpēc es vēlos uh, koncentrēties eh, uz tādiem pakalpojumu sniedzējiem, kuru pakalpojumu, eh, sniegtais pakalpojumu apjoms ir pietiekami liels, lai spētu eh, atstāt iespaidu uz kropļojumiem pakalpojumu tirgū. Kas attiecas uz eh, darba grupu, es labprāt tiktos ar viņiem un labprāt apspriestu mūsu starp programmu, lai mēs varētu vienoties, kā strādāt kopā, ne tikai uh, gaidot jauno konkurences ziņojumu, bet arī eh, par visām tām jaunajām iniciatīvām, kuras es minēju, visas es pat nepaspēju minēt, jo ir virkne iniciatīvu, kur, pie kurām mēs arī strādājam. Uh, Eh, sava, eh, savu pilnvaru portfeļu ietvaros. Un parasti komisija pieņem galīgo lēmumu, bet es tiešām vēlētos, lai parlaments ir lietas kursā un pilnībā informēts par mūsu diskusijām, par to virzienu, par to, kā visu šīs iniciatīvas top. Un visbeidzot, eh, kolektīvo prasību apmierināšana. Šobrīd mēs eh, konsultējamies par horizontālu mehānismu izveidošanu, eh, ne tikai attiecībās konkurenci, bet tas attiec arī uz patērētā aizsardzību, vīdi un tā tālāk. Mēs eh, strādājam, kā es jau sacīju, pie trīs komisāri Dalī, Redinga un es pats sadarbojamies Un šī gada beigās, pēc tam, kad mēs būsim izskatījuši publisko konsultāciju procesu, tas būs beidzies, mums būs jāpieņem šis lēmums. Un tad mēs arī apspriedīsim šīs lietas, un es labprāt nākšu arī pie jums un runāšu par šīm lietām, par to, kā veidot mūsu nākotnes likumdošanas iniciatīvas un kā piemērot uh, eh, kom konkurences likumu. Paldies tālāk, Sofijai vārds. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri, kungs. Es tiešām varu tikai piekrist tam, ko sacīja mans kolēģis Švābkungs, bet es vēlētos detalizētāk eh, izklāst par dažiem jautājumiem. Vispirms, tad, kad jūs atbildējāt uz Gozes kunga jautājumu par eh, starpbanku norēķinu likmēm, Es faktiski uzdevu parlamentu jautājumu par mis izmantošanu eh, kredītkart, izmantot kredītkartes, bet eh, jūs nesat pārliecināts par to, kā attīstība eh, šajā sektorā notiek pietiekami ātri lai patiešām šeit parādītos īsti funkcionējošs tirgus. Mēs joprojām varam ciest neveiksmi. Un es saprotu, ka jūs šeit mēģināt pieņemt kaut kādas likumdošanas vai politikas iniciatīvas, vai e, tas tiešām tā ir, vai jūsuprāt, šķiet, jums šķiet, ka šeit viss attīstās pietiekam ātri. Tālāk, kas attiec uz e, Krūskundas pakotnes pārskatīšanu, jūs sacījāt, ka tas nav jūsu mērķis nākt klajā ar priešlikumiem, kas varētu radīt konkurences kropļojumus, taču jūs zinat, ka šeit ir milzīgs spiediens. Un tad, kad Eiropas parlaments izsaka savu atzinumu 2005. gadā, mēs aicinājām uh, tādu plašu uh, re, pārskatu par to, kas ir noticis pēc pāris gadiem, jo tam vajadzētu būt uh, pamatam jaunai, jauniem priekšlikumiem, vai nevajadzētu vispirms novērtēt vecās pakotnes tā tad ietekmi un rezultāts, un tikai tad nāk klajā ar jauniem priekšlikumiem. Un šajā sakarā. Uh, Es, eh, piemēram, atsaucos uz rezolūcijas projektu nodarbinātības komitejā par vispārējais interesi pakalpojumiem. Man, manuprāt, tas ir ļoti satraucoši un ļoti žēl, ka šī komiteja netika šajā procesā pietiekami plaši iesaistīta. Un visbeidzot, kas attiec uz mūsu ekonu darba grupu, eh, kas strādā pie konkurences jautājumiem un jūsu vēlmi ar mm, parlamentu sadarboties. Uh, Man ir prieks to dzirdēt, un es ceru, ka šādas darba grupas izveidošana uzlabos mūsu sadarbību, jo man ir jāsaka, pēdējos gados mēs visu laiku pieņemam rezolūcijas ar rekomendācijām, ar pieprasījumiem, ar komentāriem, un tad mēs saņemam draudzīgu atbildi no komisijas, ļoti pieklājīgu atbildi, bet pēc tam faktiski neviens nesako tam, kā tas tiek izpildīts vai īstenots un es domāju, ka varbūt tādējādi mēs uzlabosim darbu ar šīs darba grupas palīdzību. Liels paldies, Intvelds kundze. Attiecībā uz uh, MIF eh, izmaksām kredītkartēm, debetkartēm. kartēm Nu, būtībā šeit jautājumi nav viennozīmīgi ne visās jomās, un kā jūs zināt? komisārs nedaudz uh, apstājās, izsakot savu domu, un tad sāka runāt atkal. Jā, uh, ir uh, runa, teiksim, par to, ka ir atšķirīgi. Uh, apstākļi tiem, kas varbūt ir jaunpienācēji šajā tirgos. Ceru, ka tādi būs. Tas gan ir atkarīgs no tirgus apstākļiem un no viņu spējas mm, un kapacitātes ienākt šajā tirgū. Ja es redzēšu, ka pastāv šķēršļi ienākšanai šajā tirgū, tad no konkurences viedokļa es momentā reaģēšu. Bet es nevaru pats radīt efektīvus eh, jaunpienācēju šajā sistēmā. Es zinu, ka ir projekti un ir noteikts interešu grupas, kas eh, cenšas eh, šajā tirgu ienākt, tā kā es tikai priecāšos, ja viņi būs panākums. Regulējums. Īpaši attiecoties uz MIF tarifiem un uz eh, citiem starpbanku norēķinu maksājumiem, norēķinos ar kredītu un debetkartēm. Eh, piemēram, atcerieties, mēs runājam par tiešo debetu. Šeit ir regula, bet attiecībā uz debetkartēm un kredītkartēm regulējumu nav. ASV, piemēram, Šāds regulējums ir, viņi ir to ieviesuši, viņi nākuši klajā ar um, iniciatīvām un viņi ir ieviesuši jauni, jaunu regulējumu MIFiem kredītkartēm. Un pavisam nesen es lasīju kādu rakstu ASV presē ļoti kritisku par to, kādas sekas ir radījis šis regulējums. Un būtībā šīs uh, lietotājiem izrādījušās negatīvas sekas. Tādēļ es lieku lielu jautājumu zīmi. Es, protams, izmantoju savus tiešos konkurences instrumentus, bet man vienmēr ir jautājums zīme liekam. Es apšaubu, es vienmēr uzdodu savu jautājumu, kas būtu, ja mēs ar, ar teiksim, pieņemsim saistošu likumdošanu attiecībā, teiksim, uz mifiem bet es vienmēr paturu šo jautājumu prātā. Kas būtu, ja? Jā, tālāk runājam par konkurences pakotni. Mēs esam pieņēmuši izvērtējumu ziņojumu, un eh, nākošajā nedēļā mēs tiešām publicēsim eh, šos te rezultātus. Es varbūt to piemirstu pieteikt, pateikt savā ievada runā, bet mēs esam veikuši plašu pārskatu pār 2005. gada pakotnes darbību, un mēs esam šeit eh, saņēmuši ļoti daudz informācijas eh, no speciālistiem, no lietotājiem un tā tālāk, un eh, rītdien mēs tā tad arī pieņemsim šo te pārskatu un es tiešām ar lielu prieku strādātu ar to darba grupu, ko jūs esat izveidojuši, Un eh, arī tad, ja nodarbinātības komiteja tik iesaistīt šajās diskusijas, es tikai par to priecātos. Es domāju, ka diskusijas vienmēr ir vajadzīgas, un man patīk šīs diskusijas, jo tāpēc, ja jūs uzskatāt, ka eh, ka jūs vēlaties apspriest ar mani tieši, ar manu kabinetu, ar uh, maniem dienestiem vēl kādus jautājumus plašāk, ne nu, tikai sakiet, mēs tiešām vienmēr priecājamies un augstvērtējam šādu dialogu iespējas, taču vienmēr, protams, pastāv bet. Dialogs, viedokļa apmaiņa, diskusijas nenozīmē ka tajos jautājumos, ku, par kuriem jūs esat pilnīgi atbildīgi, es centīšos uzspiest savu viedokli, bet dialogs arī nenozīmē to, ka tajos jautājumos, kur es vai komisija ir pilnībā atbildīga, ka jūs mēģināsiet uzspiest jūsu viedokli. Protams, kas uzklausīšu, es apspriedīšu argumentus, apmainīsimies viedokļiem un esmu pārliecināts, ka 90% gadījumu mēs varēsim vienoties. Taču padomāsim, ka pastāv vēl tomēr arī tie pārie 10%. Jā, nu, es centīšu, es domāju, ka mēs uh, centīsimies tā rīkoties. Man liekas, ka tālāk Pīters Skiners ir darba grupā, varbūt mēs viņu pārvietosim uz augšu runātāju sarakstā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, es izteikšos īsti tādā gadījumā. Es gribētu tikai ierosināt. Nu, sākumā sveikt jūs par to, ka jūs veiksmīgi risinat šo jautājumu par finanšu pakalpojumiem tā mani ļoti interesē šajā darba grupā un tāpat arī mans kolēģis. Tīpaši ņemot vērā to, cik ļoti trūkst caurskatāmības, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs varētu saprast, kas notiek šajā jomā. Jūs minējāt stresa testēšanas procesu bankās, tas ir ļoti svarīgs, un es domāju, ka mums vajadzētu šo darbu turpināt. Vai komisija taisās aplūkot arī citas banku struktūras, teiksim, krājbanku struktūras Eiropā, kuras eh, līdz šim, jāsaka, ir guvušas no tādiem, man liekas, negodīgiem, eh, negodīgām priekšrocībām, eh, kuras arī, teiksim, finanšu sistēmas pasliktināšanās gadījumā varētu kļūt par upuriem. Jūs minējāt Ņujorkas fondu biržu, tāpat arī Vāciju. Mums vajadzētu ņemt vērā, teiksim, viņu pieredzi uh, attiecībā uz tiem tiesību aktiem, ko mēs apspriežam tagad savā parlamentā, un es domāju, ka te ir diezgan stingras saiknes, un tās nevajadzētu aizmirst. Paldies Skinnerkungam. Es pilnībā piekrītu šai nepieciešamībai pēc caurskatāmības. Caurskatāmība, manuprāt, vienmēr ir ļoti vajadzīga, it īpaši finanšu tirgos. Un jums, kā likumdevējam, šai ziņā ir daudz darba. Mums ir iniciatīvas tiesības attiecībā uz uh, uh, dažādiem noteikumiem un tiesību aktiem, bet gal galā tas ir jūsu un padomis ziņā noteikt, kādu un kur caurskatāmību mums palīdz. Un uh, tāpat arī šai caurskatāmībai, cik viņai spēcīgai jābūt, lai nodrošinātu spēcīgas finanšu institūcijas un aizstāvētu patērētāju intereses. Caurskatāmības trūkums nevienmēr ir eh, tāds milzīgs trūkums, eh, ja mēs runājam par konkurenci, bet tas var radīt bigus, eh, lielus riskus tieši finanšu stabilitātes jomā. Un es ļoti ceru, ka šis nākošais stresa testēšanas pasākums bankām būs veiksmīgs. Nepiekrītu attiecībā uz krāju banku priekšrocībām kopumā kā tādām. Bet jautājums ir labs, jo mums ir jārespektē atšķirīgā juridiskā arhitektūra dažādām finanšu institūcijām ar nosacījumu, ka tās tiek uzraudzītas, tās tiek pakļautas uh, tiem pašiem noteikumiem, uh, finanšu uzraudzības nolūkos, uh, piesardzīgas darbības nolūkos un tā tālāk. Es ļoti labi zinu, kā Spāņu krājbankas darbojas. Un problēma ir tāda, ka ir dažas krājbankas Spānijā, kuras kurām trūkst makroekonomiskās uzraudzības. Un trūka šīs uzraudzības līdz tam brīdim, kad jūs un šeit parlamentā un padomē izveidojāt šo uh, sistēmiskās uzraudzības valdi. Tātad, kā es teicu, tur nebija šī makroekonomiskā uzraudzība, un tas bija viens no vājākajiem punktiem regulējošā uzraudzības struktūrā, un tas bija jārisina. Pilnībā piekrīt jūs trešajam izteiktiem komentāram. Mums būs jārisina šis apvienošanās gadījums starp to Deutsche Burse un Ņujorkas. Uh, Ņujorkas uh, bieža. Pagaidām mēs vēl neesam saņēmuši formālu paziņojumu. Es nezinu, kad mēs to saņemsim, kad viņi mūs informēs par šādu darbību, bet eh, šīs apvienošanās analīzes laikā mums būs jābūt ļoti labi koordinētiem ar jums un padome, kas izskata tiesību aktus par atvasinātajiem produktiem. un uh, Deutsche Börse un Ņujorkas uh, Euronext uh, darījums ir ļoti cieši saistīts ar šiem atvasinātajiem uh, instrumentiem, un tātad viss šīs diskusijas turpmākos mēnešos būs ļoti uh, būtiskas. Paldies, Markusam vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es jūs lūgtu, lai jūs dotu vārdu. Uh, Es jums uh, lūgtu, lai jūs uh, atvēlētu vārdu runātājiem arī caurskatāmā un godīgā veidā, uh, tāpat kā tas notiek komisijā. Komisāra kungs, jūs runājat par banku restruktūrizāciju un par valsts atbalsta sniegšanas procedūrām. Jūs minējāt situāciju īrijā un arī četru banku gadījumu Vācijā. Trīs no tām ir valsts bankas. Uh, Es vēlējos uzdot jautājumu, vai komisija, e, kā tas ir pausts tās paziņojumā, visu mēra ar vienu un to pašu mērauklu, jo īrija sākumā atteicās uzsākt restruktūrizācijas procesu banku sektorā, un līdz ar to īrija vienkārši tik iedzīta stūrī. Uh, Tagad Eiropas nokļu maksātāji ir uzņēmušies galvotāju lomu, un es domāju, ka mēs īriju nevaram uh, starp īriju un Vāciju likt vienādības zīmi, jo, piemēram, Vācija šo četru banku gadījumā trīs no tām jau bija valsts bankas, un tādēļ vēlējos pavaicāt, vai komisija patiešām ir pilnībā uzņēmusies savu atbildību, lai banku sistēmas Eiropas Savienībā visās valstīs darbotos. Uh, atbilstīgi un lai jūs tās mērītu ar identisku mērauklu. Ņemot vērā, protams, arī pastāvošās atšķirības, es vēlējos patiešām to pateikt, ka Vācijā nav pārāk liela izpratne par to, ka mums, kā nodokļu maksātājiem, ir jābūt līdzatbīdīgiem par to, ko darīja īrija, jo īrija uh, um, izsniedza garantijas savām privātajām bankām, uh, neskatoties uz savu ekonomisko veikumu. Un uh, savukārt Vācijā, ja bankas tika apdraudētas, tās tika pārstrukturizētas. Un līdz ar to šeit nevar izmantot vienu to pašu mērauklu. Paldies! No, no estoy seguro de entender uh, exactamente el sentido de sus. Uh... Paldies, jā. Es uh, pilnībā uh, saprotu jūs jautājumu būtību, bet mm, atbildēšu uz to, kā es to izpratu. Savā sākotnējā uzrunā es runāju par. Uh, principiem, atbilstoši kuriem mēs uzraugam valsts atbalstu, ko saņem Eiropas finanšu sistēma. Un it īpaši, un diemžēl, tās ir ļoti daudzas bankas, kas ciet finanšu krīzes laikā. Es teicu, ka daudzi lēmumi jau ir pieņemti, runājot par uh, šo pieteikšanās procesu un uh, turpmāko darbību, tai mēs cieši sekojam. Uh, Te ir runa par ļoti daudzām apvienotās karalisti bankām, kurām nācās iesniegt savus pārstruktūrēšanas plānu līdz 2009. gada beigām, un ir notikušas izmaiņas šo banku bilancē, to uzņēmē darbības modelī. Un joprojām turpinās zināma valsts līdzdalība, jo valsts apvienotie karalistē joprojām palīdz ar kapitālu šīm bankām. Arī Beļģijā trīs lielākās bankas ir saņēmušas šādu valsts atbalstu, tāpat arī Nīderlandē. Vairākas no lielākajām bankām ir saņēmušas atbalstu. Tas pats Vācijā, dažas uh, finanšu institūcijas, uh, Komercbanka un Landesbanka. Uh, tam arī bija jāiesniedz uh, savi restruktūrēšanas plāni. Man šķiet, ka astoņos gadījumos ir notikusi finanšu institūcija likvidācija. Tas notika Vācijā. Zaksen LB Eh, Landesbanka tika restruktūrēta, bet tāpat arī citur ir notikusi šī likvidācija. Spānijā divi gadījumi. Tās eh, bankas tika iekļautas citās struktūrās un ir vēl ļoti daudz darba veikts, pieņemot lēmumus, kas bija nepieciešami lai pirmām kārtām aplūkot šo biznesa modeli bankām, lai tā izmaiņas radītu dzīvotspējīgu struktūru. Tāpat bija jānodrošina, lai valsts atbalsta līmenis vai apjoms būtu pēc iespējas mazāks un pēc iespējas mazāk kropļotu tirgu un sadalītu uh, visu šo atbildības nastu uh, godīgāk starp visām interesētajām pusēm. Un, protams, uh, valsts iestādes bija iesaistīts šajā procesā, kurš nodrošināja līdzekļus. Šis process balstījās uz tiem pašiem principiem, kas ir iestrādāti četros dokumentos, ko komisija pieņēma periodā no 2008. gada rudeņa līdz 2009. gadam. Tātad principi ir piemēroti, bet uh, situācijā, kad lēmumi vēl nav pieņemti attiecībā uz pārstruktūrēšanu, tas attiecas uz īriju, piemēram, tas ir īrijas gadījums. Tur, piemēram, ir uzņēmumi, kas tiek sadalīti, pēc, pieņemsim, īrijas banka un uh, AIB uh, tiek pārstruktūrētas. Uh, citas finanšu institūcijas, piemēram, Vācija arī ir līdzīgā situācijā. Uh, Tātad balstoties uz individuāliem apstākļiem, katrs plāns ir atšķirīgs no citiem plāniem, un mūsu pienākums ir attiecināt tos pašus principus vienādā veidā, tā lai mēs neradītu tirgus kropļojumus vai arī, lai tie būtu minimāli. Es pilnībā piekrītu jūsu analīzei. Raugoties uz situāciju Vācijas un Irijas bankās, tā ļoti atšķiras daudz un dažādu iemeslu dēļ. Un Es labprāt eh, iedziļinātos detaļās, ja mums būtu privāta saruna. Protams, eh, arī man ir zinām konfidencialitātes nosacījumi, bet tā analīze, ko mēs veicam, un eh, tas, kāpēc mums būtu jāveic kas vairāk Vācijā, es domāju, ka šī analīzes daļa nav pareiza. Be... Viki, jums vārds. Paldies, man ir pāris jautājumi. Vai jūs varētu pastāstīt sīkāk par Deutsche, Deutsche uh, Burs un Jorgs biržas situāciju. Ir jau pagājis vairāk kā mēnesis, kopš šī transakcija tika paziņota, un tāpat laikā mēs uh, nezinām, kāds būs turpmākais kalendārs. Vai jūs varētu pastāstīt, kāds uh, process ir paredzēts, kāds laika grafiks, un uh, runājot par īrijas bankām, jūs izteiktie komentāri ir uh, uh, tāds uzskats, ka vairāk ne, nevar uh, ieguldīt līdzekļus, pieņemsim, AI bankā, bankā un īrijā un citās. Un uh, tas, kā īrijas banka situācija var ietekmēt uh, citu valstu situāciju, vai jūs varētu to komentēt? Un nākamais jautājums par revīziju. Uh, revīzija tiek uh, koncentrēta uz uh, konkrētiem uzņēmumiem un maziem uzņēmumiem. Uh, Mēs gribētu, lai konkurences situācija būtu labāka, un mēs uh, zinām, kāds bija paziņojums par auditu. Viena no prasībām, ko dažas valsts cenšas uzlikt, ir uh, rotēt šos, uh, šīs revīzijas firmas, lai tādajā veidā nodrošinātu labāku konkurētspēju, bet uzņēmumi bieži vien ir ļoti negribīgi vērsties pie mazākas, teiksim, revīzijas firmas. Uh, Viņi vienmēr mēģina izvēlēties vienu no lielajām četrām audit firmām. Paldies! Es nevaru kaut ko paredzēt, kad divi privāti uzņēmumi paziņos komisijai par apvienošanos. Tas ir to ziņā, un es nevaru šeit nekādas priekšlaicīgas uh, pieņēmumus uh, izteikt. Tas ir tātad viņu ziņā, ne manā ziņā. Kā jau es teicu, es esmu saņēmis informāciju no abām pusēm par uh, nolūku, bet tā ir vispārēja informācija. Principā tāda pat informācija, kādu mēs varam izlasīt plašsaziņas līdzekļos, esmu ticies ar abām pusēm, tās lūdza noorganizēt tādu sākotnēju sanāksmi, lai mutiski pārunātu to, kas jau rakstiski tika iesniegts, un Euronext un Deutsche Burs pārstāvi no abām pusēm tātad paziņoja, ka process ir uzsākts un attiecīgā laikā viņi iesniegs oficiālu pieteikumu, bet es nezinu, kad būs pienācis šis laiks, kad viņi iesniegs oficiālu pieteikumu. Un te nav runa par manu viedokli, bet uh, tad, kad abas puses būs iesnieguši šo paziņojumu, lai kad tas notiks, tad eh, tiks uh, izanalizēta uh, šī operācija, šī apvienošanās, un tas nebūs vienkārši, jo tur ir noteikti dažādi analīzes līmeņi, dažādas fāzes un laika termiņi, un mani nepārsteigtu, ja šī apvienošanās pēc tam, kad būs paziņots oficiāli par to. Šis varētu būt tas gadījums, kad mums nepietiks ar pirmo fāzi, būs jāpāriet uz otro fāzi, bet, kā es teicu, tas ir tikai tāds minējums, jo mēs vēl oficiālo pieteikumu neesam uh, saņēmuši. Tā tad situācija ir tāda, kāda tā ir. Runājot par īrijas bankām, mēs analizējam situāciju bet mēs strādājam arī trojkas ietvaros, kas arī ved sarunas ar uh, varas iestādēm īrijā par programmas ieviešanu, par ko vienojušies Eiropas Savienība un Starptautiskais valūtas fonds. Un uh, notiek, vienošanās par šo programmu notiek burtiski šajās dienās, šajās stundās. Uh, par to notiek sarunas ar jauno īrijas valdību. Es nezinu, ko lems Eiropadoma piekdien šajā jautājumā. Mēs ļoti cieši sekojam uh, šīm diskusijām, jo e, daļai šo diskusiju būs ietekme uz tiem struktūrēšanas plāniem, par kādiem ir vestas sarunas ar mums. Un man ir e, bijis e, pirmais, pirmā tikšanās ar Nunan kungu, ar jauno īrijas finanšu ministru, un attiecīgi redzēsim, kad viņš būs gatavs griezties pie mums, pārnāt jaunos elementus, Bet nevar tikai vērst uzmanību uz katras bankas individuāliem elementiem, bet ir jāpārnā viss šī kopējā situācija trojkas ietveros. Un trešais jautājums par auditu. Tas ir regulācijas jautājums. Mans kolēģis Barņiekungs ir uh, nācis klajā ar dažām regulējošām iniciatīvām attiecībā uz uh, banku auditu. Man liekas, ka tas ir konsultācija dokuments Eh, ko viņš publicēja pirms vairākiem mēnešiem, viņš norādīja, un mēs, starp citu, piekrītam, un arī es viņam piekrītu, ka tas ir sektors, kur ļoti koncentrētā veidā darbojas eh, daži, dažas lielas audit firmas, un sekojot eh, šiem regulācijas principiem, rotācija, tas būtu regulācijas princips, par to nevar lemt konkurētspējas iestādes. Bet ja kaut kādā brīdī mēs ieraudzīsim, ka ir kaut kādi aspekti, kas eh, prasa iejaukšanos no mūsu viedokļa, no mūsu puses, jā, tad es iejaukšos, bet līdz šim tas nav bijis jautājums par uh, iekļuvi tirgū, tas ir vairāk bijis regulācijas jautājums, ko varētu un ko vajadzētu uzlabot. Lielais, liels paldies! Tagad pati esmu pieteikusies runāt Veners Langens, Tremozskungs un Rodī Kracats Aragopulu. Un vēl mums ir palikušas 45 minūtes, tātad visiem runātājiem vajadzētu pietikt laika. Vēlējos atgriezties pie Ņujorkas un uh, Vācu biržas apvienošanās. Bet varbūt raugo, raugoties uz to no cita redzes lēņķa, runājot par mieskaitu un norēķiniem, tas ir jautājums, kas ir ļoti aktuāls tieši ASV un varbūt paraugoties atpakaļ vēsturē valsts kase Eh, runāja par vertikālas struktūras izveidi, un tas noteikti mums ir eh, jāpārunā uz starptautiskās skatuves, jo mēs nevēlamies radīt kaut kādus konkurences eh, trūkumus vai sliktākus pozīcijas. Tātad, salīdzinot ASV ar Eiropu, varbūt mums vajadzētu organizēt tādas plašākas diskusijas, jo ASV ir radīts visai augsts aizsardzības līmenis, un es domāju, ka tas noteikti neilgs mūžīgi. Tālāk. E e par, uh, runāt par Standard Poor's uh, uzņēmumu, vai uh, ir izteikti kaut kādi priekšlikumi, kad varētu būt ierobežojumi un e, kad vajadzētu varbūt ievērot vairāk tieši starptautiskus standartus. E, un ir arī intelektuālā īpašuma tiesību noteikumi, kas ir jāievēro un e, tiks izdoti, piemēram, arī uh, Eh, tiks izdots atļaujas un eh, te nedrīkst pieļaut diskrimināciju. Tātad kādi standarti šeit tiks ievēroti? Tādēļ vēlējos pavaicāt, vai tas atbilst arī jūsu domāšanas veidam. Un runājot tā vispārīgāk, ja mēs runājam par finanšu pakalpojumiem, ja mēs vēlamies eh, pāriet uz sistēmu, kad ziņojumi tiks sastādīti tieši notikuma brīdī, uh, Eh, tad vajadzētu padomāt par starptautisku standartu izveidu un to izmantošanu, un eh, varbūt jūsu redzējums ir tāds plašāks, runājot par Standard Poor's šo auditoru firmu. Paldies! Paldies, saka komisārs. Pirmais jautājums. Es nevaru jums eh, sniegt vairāk informācijas par šo apvienošanos, par apbiržu apvienošanos. Es saprotu, jā, diskusijas ir ārkārtīgi nozīmīgas. Runājot par uh, šo uzņēmēju darbības modeli, par uh, mieskaitu iestādēm, bet uh, pievēršoties uh, konkurencei. Man uh, patīk uh, tās struktūras, kas varbūt gluži nav vertikāls, jo tas piedāvā labāks konkurēts izmaksas iespējas, un tas ir tāds atklātāks uzņēmējdarbības modelis, kas garantē augstāku sadarbu spēju. Un runājot par konkurenci, šajās diskusijās ir vairāki domu graudi, par ko spriežat gan jūs, gan arī padome. Pat, ja mūsu sākotnējie priekšlikumi bija tādi ļoti piesardzīgi un konservatīvi, ja, ne, ja nemaldos, tad gan parlamentā, gan padomē esam dzirdējuši tādu viedokli, ka jūs vēlties pieņemt šādu vertikālu struktūru, bet tas ir likumdevēja ziņā. Kā konkurēt spējas komisārs, es tomēr nevēlos pieņemt šo vertikālo struktūru. Tieši tādēļ Šīs diskusijas ir novedušas pie tā, ka atbildot Pīteram Skinneram un citam deputātam no jūsu komitejas, es savā atbildē teicu, ka mums uh, procesa laikā ir jāsazinās. Allegedly uh, notified merger I cannot be even sure mēs īstenībā ne, nevaram būt droši, ka šīs abas biržas mums iepriekš paziņos par savu apvienošanos tieši nu, tajā ap, ap, apvienošanās datumā. Mums ir jābūt ļoti atklātiem. Un mums ir jāsaprot, kāds būs uh, mūsu vērtējums. Jā, mēs saprotam, ka tas ir viens no būtiskākajiem jautājumiem darba kārtībā. Tas ir uh, gan būtiski runājot par abu biržu apvienošanos, gan arī par uh, iespējamiem, uh, iespējām aktivitātēm nākotnē. Standard Poor's auditoru firma. Šis ir konkrēts gadījums. šis uh, starptautiskais uh, vērtspapīru identifikācijas numurs. Jāņem vērā, ka vienam uzņēmumam būs uh, varbūt monopols piešķirt šos uh, numurus, šos skaitļus. Mēs esam nobažījušies, ka viņi varētu ie iekasēt pārāk augstu maksu par to. Uh, Un eh, mēs šeit nerunājam, te nav nekādas saistības ar intelektuālā īpašuma aizsardzību. Līdz ar to mēs te varētu runāt par ļaunprātīgu izmantošanu. Un, protams, mēs eh, ar standārtu pūrs apspriežamies un es neizslēdzu iespēju, ka mēs eh, varēsim šo jautājumu atrisināt. Man jau ir bijuši, es ar standārtu pūrs priekšsādātāju esmu sazinājies, bet, nu, vēl neesam pašā ceļa galā. Un es, protams, jūs informēšu, kā notikumi attīstīsies, bet, eh, nu, vēl nekādas pārsteidzīgas prognozes neizteikšu. Šis indeksācijas jautājums, eh, protams, eh, prasa daudz plašāku aptvērumu tas ir no svara, jo mēs šeit nerunājam tikai par indeksa īpašnieka rīcību, ka viņš, piemēram, izmanto šos indeksus, lai uh, radītu satricinājumu tirgū, lai izmantotu situāciju savā labā. Nē, tas ir daudz plašāks konteksts. Paldies! Werner, tagad jums vārds. Komisāra kungs. Runājot par vienlīdzīgu attieksmi banku sektorā, jūs uz šiem jautājumiem jau atbildējāt, tādēļ neatkārtošos. Bet eh, kāda cita jūsu darbības joma, proti konkurences noteikumi, izsniedzot valsts pasūtījumus? Eh, jums ir arī kompetence valsts atbalsta jums sniegšanā un eh, arī runājot par iekšējo tirgu. Esam konstatējuši, ka it īpaši jaunajās dalību valstīs ir notikuši tādi konkursi, piemēram, eh, satiksmes infrastruktūra Polijā. Piedāvājums net tika izteikts eh, vairākiem darbiniekiem no Ķīnas, bet ar viņiem netika eh, slēgti darba koplīgumi, līdz ar to mēs eh, konstatējam milzīgus konkurences skropļojumus. Un tas varbūt nav īsti jūsu kompetencē, bet runājot par konkurēt spēju, tas ir patiešām ļoti būtiski. Palīdzības sniegšana Grieķijas kuģniecības nozarei. Uh, E, to sniedza Eiropas e, investīcija banka, un viņi pārņēma vairākus e, kurniecības uzņēmumus Dienvidu Korejā. Nu, tas viņiem ienesa miljardiem peļņu. Uh, Tas varbūt eh, tieši nav saistīts ar jūsu kompetenci, bet tas ļoti slikti ietekmē Eiropas Savienības eh, uzņēmēju darbības konkurētspēju un arī nodarbinātības jomu. Es jums esmu jau uzrakstījis vairākas vēstules un noteikti rakstīšu vēl vairākas jūs runājāt par sadarbību, un es jūs lūgtu, tad, kad mēs jums sūtam rakstisks un mutisks jautājums, jums tomēr vajadzētu reaģēt ātrāk nekā līdz šim. Uh, Eh, kas notiek Vācijā? Tāds piemērs eh, bija eh, tāds konkurss par simtiem miljonu eiro lielā uzņēmumā pie Nirn. Nirburgas, un mēs divi vācu deputāti uzdevām jautājumu, bet mēs nesaņēmām pilnīgi nekādu informāciju. Tādēļ, komisāra kungs, kad mēs runājam par jā, konkurences jautājumiem, kas nav tieši saistīti ar likumdošanu, jums tomēr uz vēstulēm vajadzētu rēģēt ātrāk un labāk sadarboties ar parlamentu. Paldies! Paldies! Komisāra kungs turpina. Paldies, Langien kungs! Pirmais jautājums. Par to nesmu atbildīgs, tā nav mana kompetence. Par to ir atbildīgs Barņiekungs, viņš ir iekšējā tirgus komisārs. Jā, par šo gadījumu e, norisinās daudz diskusiju. Es saprotu, kādēļ jūs esat nobažījies. Jā, ir trešās valstis, kas e, var arī piedalīties Eiropas Savienībā izsludinātos konkursos, valsts pasūtījumos, un ir arī citas valstis, kurās darbojas uzņēmumi, kas ir saņēmuši pasūtījumus no mums, bet e, šajās trešajās valstīs e, Īstenībā atklātības līmenis nav tik augsts, piemēram, Eiropas Savienības dalību valsts šajās trešās valstīs nevar piedalīties izsludinātajos konkursos. Jā, es ļoti labi saprotu, ka esat noraizējies, bet uh, Mišels Barņē ir atbildīgs par šiem jautājumiem. Arī ārējās tirdzniecības komisārs Karels de Guhts jums varētu sniegt noteikti labāku atbildi. Un, protams, mums vajadzētu saprast, ko darīt, kā mēs varam rēģēt. Mums vienmēr ir vairākas iespējas mēs varam definēt konkrētu stratēģiju, pieņemt lēmumus un mēģināt uh, lūgt arī trešo valstu uzņēmumiem, uh, val, arī valsts iestādēm ievērot tādu pašatklātības līmeni, kā to darām mēs pašmājās. Bet uh, mēs nevēlamies, lai tas kaut kādā veidā nelabvēlīgi ietekmētu mūsu intereses, jo, piemēram, ir valstis, kas labprāt vēlas izmantot uh, Eiropas Savienības piedāvātās priekšrocības, bet uh, Eiropas Savienības dalībvalsts savā tirgu nu, neuzņem atplestām rokām. Mums vienmēr ir jāstrādā uh, rezultatīvi un saviem partneriem trešajās valstīs mēs varam uh, lūgt, lai viņi arī savos tirgos ievēro uh, godīgas spēles noteikums, kas ir spēkā Eiropas Savienībā. Runājot gan par valsts pasūtījumiem, bet arī uh, citos gadījumos. Mēs runājām par uh, kādu Ķīnas uzņēmumu, kas it kā konkurēja ar diviem Eiropas uzņēmumiem. Mēs runājam par kāda Nīderlandes uzņēmuma pārņemšanu, tā tad eh, tas bija vispār kaut kāds trešais uzņēmums, un mums ir jāsaprot, ko darīt šādās situācijās. Vai mums viņiem ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka pārņemot kādu uzņēmumu, eh, viņiem ir jāievēro tieši tāda paša, eh, tāda paša noteikuma struktūras, kas ir spēkā Eiropas Savienībā un ko ievērojam mēs trešajās valstīs? Uh, Protams, ir arī in, mehānismi, ar kuru palīdzību mēs varam aizstāvēt savus intereses gan starptautiskā līmenī, gan nacionālā līmenī. Mēs varam aizsargāt nacionālus tirgus no ārvalstu investoriem, ja viņi kaut kādā veidā uh, var negatīvi ietekmēt mūsu intereses, mūsu konkurētspēju un uh, mēs īstenībā investējam vairāk līdzekļu trešās valstīs nekā trešās valsts investē Eiropā. Ir tik daudz Eiropas Savienības uzņēmumu, kas darbojas trešās valstīs, un uh, trešo valstu uzņēmumu skaits mm, pie mums nav tik bagātīgs. Ja mēs vēlamies reaģēt, mums tas ir jādara. Protams, eh, ja mēs eh, būsim eh, tādi pārāk defensīvi, pārāk aktīvi sevi aizsargāsim, tad īstenībā mēs zaļēsim paši to zarus, kur sēžam. Un kas, tas ir līdzīgi kā futbola spēlē, piemēram, ja FC Barcelona spēlē, tad viņiem ir jāspēlē defensīvi, bet cits komandas to nevar darīt, jo tad viņi neuzvarēs. Jā, par jūsu sūtītiem vēstulēm. Es nu dienu esmu saņēmis vairākas vēstules, un es jums teikšu, tās joprojām tiek izskatītas, un lieta arī vēl nav galā, līdz ar to es jums nevaru paziņot, kāds ir lēmums. Ir, protams, vairāki gadījumi, ko var atrisināt pietiekami ātri, bet citi prasa vairāk laika, un tos nevar vienkārši atrisināt četru nedēļu laikā. Jūsu minētais gadījums ir visai piņķerīgs, tieši tādēļ tam ir jāatvēl vairāk laika. bet es nevaru ne parlamentam, ne arī kādam citam tagad prognozēt, kāds būs risinājums. Paldies, Verners vēlas atgriezties pie savu jautājumu, lūdzu. Jā, nu, komisāra kungs, kādas problēmas šeit rodas? Jā, jā, jūs norādījāt uz Barņē kungu, eh, tas ir ļoti pamatoti, bet es skatos, ka Eiropas komisijā nav pietiekami labas koordinācijas, runājot gan par valsts atbalstu, gan arī par uh, valsts pasūtījumu. Jūs runājat par uh, palīdzības sniegšanu konkrētiem uzņēmumiem, uzņēmumu pārņemšanā, un tas beigās rada konkurences uh, kropļojums. Bet Polijā šis pasūtījums uh, bija 20 miljārdus eiro vērts, un um, Polijas valdība piesaistīja daudzus Ķīni, Ķīnas um, darba ņēmējus, kas strādāja vienkārši par kapeikām, un pēc tam komisijā visas kompetences ir tik ļoti labi sadalītas, ka neviens beigās tā īsti ne par ko nav atbildīgs un vienmēr var uh, aizbildināties un teikt, tas ir cita komisāra kompetencē, nevis manējā. Runājot par konkursu, jūs teicāt, ka tas uh, nav jūsu kompetencē un vēl bija jautājums par neatļauto valsts uh, palīdzības izmantošanu. Es labprāt vēlētos E, uzzināt, kas notiek, jo Vācija jau ir pieprasījusi oficiālu paziņojumu no jums, un tieši pirms gada ministrs šīs lietas dēļ atkāpās. Paldies! Langena kungs par e, Nirburgas uh, uh, projektu runājot man ir jāvaicā uh, padoms, man tā tad ir jālūdz padoms no uh, attiecīgiem komisijas dienestiem, jo mēs neesam atbildīgi par uh, valsts uh, palīdzības izmantošanu. Un, protams, koordinācija notiek, un koordinācija nenozīmē to, ka kāds veids cita darbu. Nē, koordinācija vienkārši nozīmē labu pienākumu sadali. Runājot par šo Ķīnas pasūtījumu Jā, tas bija valsts pasūtījums, kas notika Polijā, bet tas nav saistīts ar valsts atbalstu. Tas ir saistīts ar iekšējo tirgu un valsts pasūtījumu. Paldies. Labi, turpin priekšsēdētāji. Ramon, lūdzu. Thank you very much, Madam Chair. Liels paldies, priekšsēdētāji. Komisārkungs, eh, sveicināts mūsu komitejā. Es domāju, ka es, man šķiet, ka es dzirdēju, ka jūs pieminējāt lidostas un līdzsabiedrības. Es zinu, ka tas ir konkurences jautājums, kas ļoti lielā mērā ietekmē e, dalību valstis. Bet, eh, piemēram, Spānijā mums īsnībā nav konkurences eh, starp lidostām, ņemot vērā to, ka to pārvalda centralizēta valsts iestāde. Nu, līdz krīzē viss tā arī turpinājās, bet eh, tad sāka rasties zaudējumi, kas arvien pieauga, un šobrīd mēs runājam par desmitiem miljonu uh, apmērā lieliem zaudējumiem. Un konkurences trūkums ne tikai Spānijā, bet Eiropā kopumā ir kaut kas tāds, kas uh, ir jāatzīst. Katalonijai tas ir ļoti jūtīgs jautājums, es pats nāku no Katalonijas, un šķiet, ka valdība uh, vēlas privatizēt mm, drīzāk šo te pārvaldību uh, nevis eh, tās, piemēram, decentralizēt un nodot vietējām varas iestādēm. Un man liekas, ka varbūt tā būtu labāka doma, jo tā ļautu saglabāt šo te lidostu publisko raksturu. E, vai jūs kā kreisais e, politiķis to atbalstāt? Jā, paldies, saka komisārs. Es domāju, par vienu lietu mēs noteikti esam viensprāts. Arī Langēne kungs bija pārsteigts, kad jūs man nosaucāt par, par, par kreisu politiķi. jo, nu, kas tad tur tāds eh, smieklīgs? Vuelvo al señor Tremosa. Jā, bet es tagad atbildēšu Tremosa kungam. Es domāju, mēs esam viens prāts par vienu lietu. Un proti, kas būtu jādara jādara zemākā līmeņa pārvaldībai, politiskajai pārvaldībai. Nevajadzētu tajā jaukties augstāk stāvošām, uh, stāvošai politiskajai pārvaldībai. Piemēram, ņemot vērā situāciju Spānijā, jūs par to runājāt. Bet šis te jautājums, kas attiec uz Spānijas lidos pārvaldību, nav uh, kaut kas tāds, par ko mēs nezinātu, un tas neatiec tikai uz Spāniju. Un es šeit esmu. Uh, ļoti uh, rūpīgs uh, un uzmanīgi skatos, lai neiebrauktu savu kolēģu komisāru lauciņos. Un vēl jau vairāk negrib iejaukties uh, pašvaldību un reģionāla pašvaldību darbībā. Es aplūkoju jautājumu par valsts atbalstu lidostām, jo ir bijusi virkna atklātu gadījumu, Uh, un doma bija tāda, ka valsts atbalsts transporta sektorā uh, ir saņemts un tur tiek darīts ļoti daudz uh, darba. Ir milzīgi garš saraksts ar gadījumiem, kas ir saistīti ar lidostām. Un ar lētajām aviosabiedrībām. Jūs zināt, ka mums ir parasts aviosabiedrības, un tad ir tādas, kas tiek sauktas par uh, lētajām aviolīnijām. Un uh, tieši šajā sakarā ļoti daudz eh, uzmanības tika pievērsts tam, kā tās izmanto lidosts. Un citas starpā mums ir jāizstrādā vadlīnijas par publisko atbalstu lidostām, tieši tāpat, kā mums tas bija par ostām. Un mums tāda noteikti ir nepieciešams, šāds dokuments noteikti ir nepieciešams un darbs notiek. Cik liela daļa eh, lidos tiek uzskatīta par infrastruktūru un eh, kur, piemēram, nevar attaisnot valsts atbalstu, piemēram, Eiropas kopienas eh, tiesa izskata jautājumu par uh, lidos drošību. Šeit ir at attaisnojams maksāt eh, valsts subsīdijas attīstot šīs drošības uzlabošanas sistēmas, taču mm, šoseja vai, vai, vai autoceļš, kas ved uz lidostu, tā ir privātā publiskās partnerības lieta. Man e, gluži ir vienalga, vai valsts eh, piešķir šī liela ceļa celšanai naudu vai ne, bet ir e, cits jautājums. Ja mēs runājam par komerc struktūrām, kas atrodas lidostā, tad, protams, ka šeit ir jāizskata konkurences jautājumi un e, tās nekropļošana ar valsts palīdzību. Bet šeit ir diezgan grūti nodalīt šīs te lietas un mēs strādājam pie šiem jautājumiem e, un atbilstošā laikā, nu varbūt ne šogad, mēs tomēr nāksim klajā ar šādām vadlīnijām. Mēs runāsim ar iensētām pusēm, ar avio sabiedrībām, ar lidostu operatoriem. Un, acīm redzot, kaut kur 12. gadā varbūt eh, drusku vēlāk eh, šāds dokuments parādīsies. Bet es jums, protams, piekrītu, ka jautājums ir ļoti svarīgs, jo mēs šeit runājam par milzīgu naudu, kas apgrozās lidostas. Lielas paldies, saka priekšsēdētāji! Es tagad slēdzu runātāju sarakstu. Man vēl ir daži runātāji. Krāces kundze, Pinkungs un Gozesa kungs. Un tagad lūdzu Krāces kundze vārds jums. Jā, paldies. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Es gribēju atvainoties par to, ka varbūt uzdodu jautājumus, kur jūs jau atbildējat, jo man bija jāpiedalās balsošanā citā komitejā un es nedaudz nokavējos. Bet es gribēju runāt par eh, konkurētspējas nolīgumu. Kā jūs to saredzat? Kāda pievienotā vērtība tas radīs eh, saskaņā ar to, kas mums jau bija Eiropas Savienības politikā. Un kādā veidā tas saistīsies ar to, par ko mēs jau runājam, ekonomiskās pārvaldības pakotni. Un jūs arī sacījāt, ka eh, tas ir saistīts ar elementiem, kas ir saistīti ar budžeta disciplīnas ievērošanu un ar, eh, teiksim, nelīdzsvarotību atsevišķās Eiropas ekonomikas politikas jomā, kā tas viss ar pārvaldības jautājumu saistīsies. Señora Caras, yo, yo creo que la pregunta que me está usted eh, dirigiendo eh, se la tiene que. Krācis kundze. Jāsaka, drīzāk šis jautājums būtu jāuzdod Olī Reinam, jo šīs te Eiropakts un konkurences pakts būtībā ir ekonomis, ekonomikas un monetāro lietu komisāra uh, jautājums. Jā, līdz 2009. gadam es labprāt būtu atbildējis uz šo jautājumu, bet tagad Olī Reins vai priekšsēdētājs Barozo. Es piekrītu tam, ko Olī Reins un Barozo kungs ir darījis šajā sakarā. Un tagad Derkvārds tev. Komisāra kungs, vēlējos uh, pavaicāt kādu jautājumu, kas ir tieši saistīts ar uh, kompetencēm, runājot par uh, pūru. Vā, uh, angļu to sauc par dvorī, uh, tātad kas notiek ar uh, uh, uzņēmumiem, uh, kas uh, piemēram vēlas uh, spēcīgāk, uh, spēcīgākas pozīcijas uh, Uh, privātajā tirgu, privātajā sektorā viņi saņem šādu tā saukto pūru, un uh, pasta sektors ļoti daudzās valstīs ir ticis uh, privatizēts, piemēram, Beļģijas pasta, Francijas pasta, Royal Mail Lielbritānijā, un valdība pārņem pasta darbinieku pensiju fondu, un e, tas rada visai lielu slogu. Es vēlējos pavaicāt par šo e, tā saukto pūru. E, mēs, protams, tagad ļoti daudz runājam par finanšu sektoru un esam pieredzējuši, ka valdības ir pārņēmušas vairākus finanšu institūcijas, tās ir tikušas nacionalizētas un finansētas ar valsts līdzekļiem, un, protams, kaut kādā brīdī eh, citu uzņēmumu savukārt tiek privatizēti, un šis pūrs, kas 80. gados bija tik populāra parādība, pēdējo gadu laikā mēs esam to pieredzējuši pasta uh, jomā, 2011. Eh, gadā tā ļoti daudz tika liberalizēta, un tagad šī pūra parādība atkal parādās uh, finanšu sektorā. Es vēlējos jūs brīdināt, jo tad, ja šāda pūra piešķirš, ieviešana uh, eh, finanšu sektorā tiks uh, īstenota, tad būs ļoti grūti atgriezties pie kaut kā cita. Tieši tādēļ vēlējos pavaicāt, kā jūs šo pūru aplūkojat uh, caur savu redzeslēņķi, piemēram, atdalot to no finanšu sektoru, jo finanšu sektors tagad ļoti, nu, tā spēcīgi atrodas tieši valsts tvērienā. Paldies! Le estaba siguiendo su intervención por la traducción. Paldies. Klausījos franču tulkojumu, un īsnībā es tā arī nesapratu, ko jūs ar to uh, pūru domājat, jo šeit, acīm redzot, franču kabīnes tulki īsti nesaprata, uh, ko jūs ar to domājat. Jā, klausās varbūt spāņu kabīne, varbūt viņi saprat šo jūsu vārdu. Es paskaidrošu dažos vārdos, saka Epinka kungs. To sauc Brauchat. Nīderlandiešu valodā tas nozīmē, ka kāds uzņēmums, kas atrodas valsts īpašumā, piemēram, pasta uzņēmums, tiek privatizēts un kļūst eh, no valsts uzņēmuma par privātu uzņēmumu. Līdz ar to eh, valdība dod līdzi šim uzņēmumam tādu papildus kapitālu, šo pūru. Deutsche Post gadījumā tika teikts, ka Tad, eh, ka tādi ļoti vērtīgi pasta uzņēmumi, kas atradās pilsētu centros, eh, tika pārņemti, tos privatizēja, tad valsts vēlējās šos eh, pasta uzņēmumus padarīt spēcīgāks, un līdz ar to tajos tika injicēts papildus kapitāls pirms to privatizācijas. Un ņemot vērā konkurences prakses apstākļus katrā atsevišķā valstī, tas, protams, to ietekmē nelabvēlīgi. Paldies. Tas ir šī, tā ir šī parādība. Jā, paldies. Jā, nu no spāņu kabīnes es sapratu, paldies, kas tas ir par pūru. Jā, šeit es gribētu teikt, ka tā ir viena no tām lietām, uz kurām mēs cenšamies atbildēt, uzraugot uh, Uh, vispārējais intereses publiskos pakalpojumus. Un, uh, ja mēs, uh, mēs rūpīgi raugāmies, kā, piemēram, privātās kompānijas sniedz šādus te pakalpojumus, kas tiem tiek uzticēti, ko tie pārņem. Un, ja tie ir vispārējās ekonomiskās intereses pakalpojumi, ko pārvalda un nodrošina privāti uzņēmumi, uh, mēs arī skatāmies, kāda ir šī kompensācija, ko viņi saņem par eh, sniegto pakalpojumu. Piemēram, ir eh, bijuši gadījumi, un jūs arī, kungs, minējāt eh, šādu lietu, tā ir pāriešana no pensiju sistēmas mm, piemēram, pensiju sistēmu pārņemšana vai pārēj no privātas pensiju sistēmas uz valsts pensiju sistēmu jā, iespējams, ka tur ir nepieciešams izmaksāt kaut kādas noteikti subsīdijas. Jūs runājat par to, ka privātajam operatoram ir jāspēj konkurēt tirgū. Bet pastāv arī citas iespējas, kur iespējams šos, šīs pūra naudas var izmantot kā šķērs subsīdijas. Ja publiskais pakalpojums ir ticis subsidēts, bet subsīdija faktiski tiek novirzīta tādējādi, lai eh, kompānija varētu konkurēt ar kompānijām citos reģionos. Un šo situāciju mēs šķiet esam atrisinājuši dažviet, bet dažviet mēs joprojām pēc to turpinām pētīt. Mēs izskatām divus svarīgus pastus saistītus gadījumos, piemēram, Vācijas pasts un Bēļģijas pasts. Piemēram, šie ir divi piemēri konkrētajā nozarē, bet arī citās nozarēs ir citi piemēri, un tie visi ir svarīgi. Savā sākotnējā uzrunā, kad es sacīju, ka priekšlikuma vērtība, kurus es vēlos celt priekšā komisija rītdien, proti finansēšanas uzraudzību, uh, Uh, vispārējais ekonomiskās intereses pakalpojumiem lielākiem operatoriem, tas bija tas, par ko es domāju. Tas ir pats galvenais. Jo nav nekādas jēgas uh, tērēt bezjēdzīgu laiku, enerģiju, cilvēku resursus uz kaut kādu triviālu vietēju rakstura pakalpojumu, ko sniedz vietēja kompānija, kas varbūt saņem druscītiņu naudas no savas viešajās pašvaldības. Uh, tas nekādā veidā konkurence, būsim godīgi, neietekmēs. Un iekšējā tirgus uh, gludu darbību arī netraucēs. Jo jācer jau, ka uh, pašvaldība parūpēsies par to, lai uh, līdzekļi tiktu sadalīti pašvaldībā atbilstoši bet runājot par kontroli pār uh, eh, valsts līdzekļu piešķiršanu privātiem operatoriem, šeit ir runa par dažādām šķērs subsīdijām, subsīdijām un tā tālāk. Un reizēm varbūt šeit ir pieņemti neprezi lēmumi. Un ja mēs runājam par galvenajiem spēlētājiem publisko pakalpojumu sektorā, tad eh, šis jautājums nav tikai saistīts ar ekonomiskajām plūsmām, bet eh, pamatā arī ar efektivitāti, ar kādu uh, pakalpojumu sniedzēju savus pakalpojumus sniedz. Un, protams, ka ir jāatzīst zinām subsīdiju līmenis noteiktas efektivitātes līmeņa nodrošināšanai. Taču, ja šī efektivitāte pakalpojumu kvalitāte krītas, tad kādēļ mums tik pat daudz e, publiskā atbalsta būtu jāsniedz attiecīgiem uzņēmumam. Lūk, e, šīs ir tās tēmas, par kurām mēs runājam, kas mūs atrauc. Paldies! Un visbeidzot, Žans Pols. E, Paldies, ka atbildējāt uz visiem šiem jautājumiem. Es jūs uzklausu jau no paša sākuma, un es uh, abrīnoju, cik labi jūs pārzinat visus jautājumus. Bet uh, man noteikti tāda kā personības dubultošanās. Es domāju par uh, pilsoņiem, kurus mēs uh, satiekam, jo Eiropas parlamenta deputāti tieks ar saviem pilsoņiem. Un ir, manuprāt, konkurences tiesības elitei, un ir tā, tas veids, kā konkurence uztver pilsoņu uzņēmēji Un es dažkārt sev uzdodu jautājumu, kad es raugos šo Eiropas mm, imidžu, kas ir diezgan vājš un diezgan slikts. To ir parādījuši arī Eiro vēlēšanas a, a, vairākās valstīs. Man šķiet, ka varbūt būtu nepieciešama tāda loģiskāka a, konkurence. Jūs jau teicāt, jūsu apgalpojumi ir eh, jāpierāda, jo ir jādarbojas pēc eh, labas eh, gribas. Eiropa ir ļoti atvērta, un tas ir ļoti labi. Ir jābūt tādai atgriezeniskai saiknei, un tā ir jādziļina. Nevar, protams, apdraudēt konkurences principus un pamatus, bet ņemot vērā ekonomiskās grūtības dalību valstīs Uh, mūsu līdzpilsoņi ir negatīvi noskaņoti attiecībā uz šo konkurētspējas politikas svarīgumu Eiropā. Kā es teicu, mēs, protams, nevaram to graut, bet jūs iepriekšējais uh, komisārs, kas bija atbildīgs par šiem jautājumiem, bieži vien sāk šīs sanāksmes, un jūs to nedarat. Uh, runājot par to, cik daudz soda naudas ir uzlikts un iekasēts. Un es vienreiz uz, uzdevu jautājumu, vai uh, patērētājiem no tā ir bijis kaut kāds labums. Un man šķiet, es, ja es pareizi atceros, ka man atbildēja, ka uh, tā nav problēma. Bet problēma ir tāda, ka uh, Eiropa veids šo konkurētspējas uh, politiku, bet ir svarīgi, lai Eiropas pilsoņiem būtu tāda reāla izpratne un sajūta, ka šī konkurētspējas politika dod viņiem reālu uh, labumu. Uh, bet praksē, kā es teicu, šī uztvere un izpratne par politiku ir ļoti uh, slikta. Bet katrā ziņā jūs uh, uh, strādājat labi, bet es domāju, ka dažkārt no šiem augstumiem ir jānolaiž arī reāli uz zemes. Paldies, uh, Gozes kungs. La concurrence est pour qui? Tā, tad atbildot jās jautājumu, konkurence ir uh, kam? Patērētājiem, pilsoņiem? Es vēl gribētu piebilst vēl vienu mazie un vidējie uzņēmumu pievienot šim uzskaitījumam. Es katru reizi, eh, kad šeit nāku, nerunāju par soda naudām, bet 2010. gadā, pirmajā eh, man mandāta gadā, tie bija 3 miljārdi eiro. Tas ir eh, otrais gads, un šī summa bija paaugstināta. Kāpēc? Uh, pret lidsabiedrībām, kuras uh, iekasēja papildu izmaksas. Un tie ir pilsoņi, kas cieši no tā, un manuprāt tā tas ir, jo viņiem ir jāmaksā vairāk šīm avio uh, kompānijām. Tātad preces, uh, par kur pārvadāšana karteļa ietvaros bija jāmaksā vairāk eh, līdz sabiedrībām, kuras mēģina kontrolēt šādā veidā gaisa transportu. Šīs uh, soda naudas attiecas arī uz uh, personīgiem higienas uh, produktiem, arī tādiem kā šampūni un dušas želejas, tādas, ko mēs izmantojam katru dienu. Mēs diviem uzņēmumiem šai jomā arī norādījām, ka, ja jūs vēlaties, lai mēs pieņemam jūsu apvienošanos, tad jums būs arī jāveic kaut kas šajā jomā, jo gal galā šo galu cenu maksā pilsoņi patērētāji un cenas uh, veikalos palielināsies, jo jūsu atvienošanās gadījums tādā veidā, kā jūs to ierosinat, novedīs pie cenu palielināšanās daudzās dalību valstīs. Un tas Gozes kungs uh, skar pilsoņus. Un es ceru, ka deputāti, komisāri un ministri varēs to izskaidrot. Jo pilsoņiem varbūt nešķiet, ka komisāra pieņemtie konkurences lēmumi viņus ietekmē, bet tas mums ir jāskaidro, un ja mēs to skaidrosim, tad viņi sapratīs, viņi nav muļķīgi. Viņi ir ļoti gudri, un es domāju, ka dažkārt uh, un daudzkārt daudz gudrāk nekā mēs, jo viņi darbojas uh, balstoties uz intuīciju. Kad es tiekos ar uh, parastiem pilsoņiem, tad es nedzirdu nekādus protestus par sodu maksājumu apjomu Es nedzirdu par to, ka viņi protestētu par to, ko mēs darām. Bet uh, sanāksmēs ar lieliem uzņēmiem, jā, tur viņi saka, jā, ko dara Eiropa pret uh, apvienošanos, ko dara Eiropa attiecībā uz šīm sodu naudām, bet uh, es uh, nesu uh, komisārs attiecībā uz lieliem uzņēmiem, bet es esmu Eiropas komisārs un es aizstāvu Eiropas vispārējās intereses un tās ir pilsoņa intereses. Un ir uh, miljoniem mazie un vidējie uzņēmumi, kur trūkst šīs uh, konkurences nenorleglētības dēļ. Jautājums par Eiropu, kā pilsoņi uztver Eiropu. Pilsoņi uztver slikti Eiropu katru reizi, kad Eiropa nespēja pieņemt atbilstošas lēmumus, katru reizi, kad ekofinā vai uh, eh, Eiropa padomas sanāksmē uh, kad nav apdesināts, teiksim, Grieķu vai uh, Īrijas vai Portugāles vai Latvijas vai Rumānijas vai Bulgārijas pilsoņu interesi, tad cieši pilsoņi. Un tad viņi prasa, bet ko tad Eiropa gal galā dara? Un ja turpmākajās dienās un nedēļās šīs iniciatīvas, kas ir uzsāktas, lai risinātu Lībijas uh, pilsoņu ciešanas, Ja tur cilvēki cietīs Eiropas sašķeltības dēļ, tad atkal tiks uzdots jautājums, ko tad dara Eiropa. Un mums ir jāpasaka, ka Eiropai gal galā ir jāvienojas un ir jāspēj uzņemties savu uh, atbildību un pieņemt lēmumus. Katru reizi, kad Eiropa pieņem uh, lēmumus, uh, pilsoņi to redz, un manuprāt, tas ir skaidrs signāls, kas ir jādod, un nevis ir jādod kaut kādi baiļi pilni signāli un kaut kādas defensīvas uh, politikas, jo defensīva Eiropa šobrīd nekādā veidā nespēja virzīties uz priekšu, un tāds, tāda ir mana nostāja. Thank you very much. Lielas paldies. Līdz ar to mēs beidzam uh, mūsu diskusijas un dialogu ar komisāru. Paldies par jūsu atbildēm, un es ceru jūs atkal redzēt pēc nepārāk ilga laika. Jā, 12. jūlijā tas jau ir paredzēts darba kārtībā, tātad acīm redzot, jūs jau esat piekritis un liels paldies! Un tagad apmēram 5 minūšu pārtraukums, pirms mēs pārējam pie uzklausīšanas par depozīta garantijas schēmām. Okay, everybody. Labi, turpināsim sēdi. Lūdzu, ieņemiet vietas. Tagad mēs pārējām pie septītā darba kārtības jautājuma, kas ir atklātā uzklausīšana par noguldījumu garantijas schēmām, finanšu stabilitātes sekmēšanu un noguldītāju uzticības saglabāšanu. Man ir liels prieks sveikt mūsu runātājus uh, Dirks Kupei, kurš ir Eiropas uh, depozīta apgu, uh, apdrošinātāju eh, organizācijas. Viņš mums dos 15 minūšu pārskatu par situāciju, tad mēs pāriesim pie uh, Vera Kotrela uh, uzrunas. Uh, viņa ir uh, Witch organizācijā politikas uh, konsultante. Uh, Viņi runās par privāto noguldītāju uzticību, un pēc tam mums būs eh, paneļa diskusija. Pirmajā daļā runās Andrijas Penguls un Frederiko Kornelī. Viņi runās par institucionālās aizsardzības schēmas veidošanu Itāļu kooperatīvajām bankām, un otrajā daļā ieguldījumu dos Luīte Žeropita de Veiga, kurš pastāstīs par Spānijas banku uh, tirgus situāciju un viedokli. Pēc tam būs jautājumi un atbildes, tātad centīsimies daudz ietilpināt šajā atlikušajā laikā, un es gribētu lūgt uh, runātājus pieturēties pie atvērtā laika. Pirmiem runātājiem 15 minūtes ir paredzētas, un pārējiem 10 minūtes. Un lūdzu, nelasiet no savām uzrakstītajām lapām pārāk ātri, jo pretējā gadījumā nav iespējams to iztulkot, un es jūs pārtraukšu. Un uh, jūs tikai zaudēsiet savu laiku, un es jums nedošu tāpēc ilgāk laika. Tāpēc es ceru, ka tad, kad es uh, sākšu izskatīties ļoti uh, satrauktu, tad jūs varbūt sapratīsiet, ka jums ir laiks beigt, jo ir jādod arī deputātiem iespēju uzdot jautājumus. Uh, tagad bez uh, liekas kavēšanās došu vārdu Dirkam Kupēkungam un Varbūt es e, esmu nepareizi izrunājusi e, jūsu vārdus, bet mūsu komitejas deputāti jāsaka pie tā ir pieraduši. Tā tad e, kupēja kungam vārds. Dank, Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Man ir liels uh, prieks un gods šodien izteikties kā FD vicepriekšsēdētājiem par aktuālo uh, ziņojumu priekšlikumu. Um, um vorab... Runājot par FD, es domāju, ka FD visiem uh, nav pazīstams. Uh, Eh, šis ir fórums, kas pārstāv uh, visus uh, noguldījumu sistēmas Eiropas Savienībā. Mēs pārstāvam uh, 57 sistēmas Eiropas Savienībā no 42 valstīm. FD tika dibināta 2002. gadā un ļoti aktīvi sadarbojas ar Eiropas komisiju. Mūsu uzdevums ir apmainīties ar pieredzi Un e, runājot par e, depozītu noguldījumu sistēmām, mēs vēlamies garantēt to drošību gan pašu sistēmu iekšienē, gan arī rūpējoties par e, nevainojumu likumu pieņemšanu Eiropas Savienības institūcijās. Ņemot vērā FD sadarbību ar Eiropas komisiju, mūsu fórums ir izveidojis vairākus dokumentus Eiropas komisijai, piemēram, runājot par uh, risku apdrošināšanu, par noguldījumu definīciju, kā arī par sadarbību eh, starp dažādām uh, ieguldījumu sistēmām un arī uh, sabiedrības informēšanu. Tātad mūsu pasākumu uh, un uh, pienākumu klāsts ir plašs. Šīs schēmas nav tādas uh, paybox schēmas, un vairāk par pusi no šīm schēmām ir aprīkots ar tādu visai plašu pienvaru klāstu lielākā daļa no šīm garantiju schēmām ir ļoti daudz šautņainas. Ir centrālās bankas, ir uh, uzraudzības iestādes, ir uh, parādu piedzinēji, ir valsts uzņēmumi, kā arī privāts institūcijas, banku apvienības, uh, kas uh, rada šīs schēmas. Es jums vēlējos to pateikt jau pašā sākumā, lai nerastos pārpratumi. Mēs nepārstāvam bankas, nē, FD ir ļoti plaši sazarota organizācija, kas nodarbojas arī ar uh, parāda administrēšanu gan privātās, gan valstu uh, institūcijās, un mēs arī sadarbojamies ar banku apvienībām. Kā jau minēju, mūsu uzņēmumi, mūsu uzdevumi ir ļoti atšķirīgi, ļoti diversificēti, ir eh, citas schēmas, eh, kur pilnvars ir ļoti šauras, bet eh, ļoti daudzi uzņēmumi var arī iejaukties, ja tas ir nepieciešams, lai vispār nesāktos maksātspējas procedūra ir eh, šīm schēmām arī uh, tiesības veikt kontroli un uh, vērsties pie dalību valstu uzraudzības iestādēm. Tās var tāpat veikt auditu, sastādīt reitingu un izvērtēt iespējamos riskus. Uh, tie, tās ir tās nodrošinājuma schēmas, un tagad uh, Daži vārdi par eh, DGS, kas tika pieņemta 94. gadā. Šī direktīva paredzēja minimālo harmonizāciju Eiropas Savienības līmenī, eh, bija vairāki saistoši principi, piemēram, minimāla aizsardzība 20 tūkstoši eiro lielai summai, eh, informācijas saņemšanas tiesības un bija iespēja pieprasīt arī augstāku aizsardzības līmeni, dažas dalību valsts izmantoja šādas iespējas un varēja arī parūpēties par to, ka klients pats samaksāja daļu no zaudējuma, tie bija maksimāli 10% no kopējās summas, un tāpat bija paredzētas iespējas mazu kapitālu, eh, mazus uzņēmumus un personas aizsargāt ar citiem mehānismiem, piemēram, piedāvājot eh, apdrošināšanu, piedāvājot eh, arī kompensāciju no valsts puses vai no citām finanšu institūcijām. Tātad šeit bija nu, garantēts zināms elastības līmenis un bija arī vairākas institūcijas, kas nebija iekļautas šajā direktīvā. Un mēs runājam, piemēram, par nodrošinājumu sistēmu finansējumu, par eh, šo sistēmu uh, mandātu, cik daudz sistēma var darboties eh, vienā valstī vienlaicīgi un vai šis uh, garantiju sistēmas mēs galvenokārt regulējam valsts līmenī vai tomēr privātajā sektorā. 2010. gada jūlijā mēs saņēmām komisijas priekšlikumu par DGS un tur tika piedāvāta plašāka eh, nodrošinājuma sistēma harmonizācija visā Eiropas Savienībā. Tagad eh, šajā direktīvā tika iekļaut vairāk jautājumu, vairākas novitātes, kas līdz tam tur neparādījās, un eh, Tāpat eh, šeit eh, tika uzsvērts dalību valstu saistības, un tās tagad ir stingrākas. 2010. gada jūlija priekšlikuma pamatā atrodas 1,5% eh, princips attiecībā uz 150 miljārdiem eiro, ko var ietaupīt desmit gadu laikā. Uh, un līdz 2010. gadam šīm sistēmā, šo sistēmu rīcībā bija 18,5 miljārdi eiro. Tālāk tika uh, uh, runāts par papildus likviditāti apmēram 50 miljārdu eiro apmērā un statūtos bija arī uh, paredzēts konkrēts saistības DGS, uh, ja uzņēmums piesaka maksāt nespēju. Komisija ir izveidojusi apusējās solidaritātes sistēmu. Desmitajā pantā, kur ir runāts par uh, sistēmu nepietiekamību, ir runāts, ka sistēmas, ja tas ir nepieciešams, varētu citu, citu atbalstīt nepieciešamības gadījumā. Tāpat ir uh, jārunā par kompetenci Ja uzņēmums vienlaicīgi darbojas divās valstīs, tad eh, galvenokārt ir atbildīga tieši izcelsmes valsts un izmaksas eh, termiņš tika saīsināts no desmit dienām uz septiņām dienām. Komisijas priekšlikumu FD atbalstīja, un mēs patiešām ar prieku vērtējam augstāku harmonizācijas līmeni, un eh, 10 tūkstoši ir uh, minimālā summa, par kur ir jāsniedz garantijas, arī informēšanas saistības mēs ļoti augstu, krīt, uh, vērtējam ļoti augstu. Bet tālāk šo uh, depozītu definīciju mēs vērtējam visai negatīvi, tā ir pārāk ierobežojuša un neņem vērā pilnīgi visus finanšu produktus, uh, kuri būtu jāizsargā. Tāpat mēs arī uh, kritizējam to, ka šeit tiek minēti šie eligible deposits, nevis cover deposits. Un vēl mēs kritizējam septiņu dienu izmaksas termiņu, ties ir septiņas eh, kalendārās dienas. Mēs uzskatām, ka tas ir pārāk ambicios mērķis un. Uh, Mm, vajadzētu runāt par 20 darba dienām, jo tas būtu tāds reālāks termiņš. Un septiņas dienas mums šķiet pilnīgi nerealistiski, jo mēs konstatējam, ka ir jāievieš arī uh, vienota uh, klienta apkalpošanas uh, vienotas klienta apkalpošanas schēmas, un eh, septiņas dienas tomēr ir pārāk īs laiks, jo tādā veidā finanšu institūcijas nevarēs pildīt savas saistības. Tāpat tika kritizēts eh, šis, eh, šī 1,5% likme, kā arī iespējamo piemaksu augstums un FD uzskata, ka šeit ir notikusi tāda pārmērīga regulācija, jo mēs jau esam diskutējuši par risku segumu dalību valstīs, un bija vairākas dalību valsts, kurām pat vajadzēja pazemināt savu uh, garantijas schēmu līmeni, jo tas bija augstāks nekā ES noteiktais. Tālāk um, appusējā solidaritāte, kredītu piešķiršana vairāku schēmu ietvaros, to mēs arī kritizējām. Uh, un tālāk šīs saistības par eh, konkrētu līdzekļu kopumu, kas ir jāinvestē. Es domāju, ka komisijas priekšlikums iet pārāk tālu un Eiropas Savienībā nebija eh, nepieciešamība uh, sagatavot tik daudz uh, detalizētu priekšrakstu. Tāpat mēs kristizējām uh, uh, uzņēmēju valsts kompetenci, ja, piemēram, viena filiāla ir cietus maksāt nespēju, mēs uh, vēlamies uh, veicināt dažādu schēmu sadarbību, bet no otras puses mēs nevēlamies uh, to definēt kā saistošu pienākumu. Tāpat mēs nelabvēlīgi vērtējām to, ka izmaksām ir jānotiek visās valūtās, tātad, ja šīs kompensācijas ir jāsniedz valstī, kur nav eirozonas valsts, tad tas ir jāsniedz attiecīgās valsts valūtā, bet tas visu tikai sarežģīs un pagarinās visu procesu. Un visbeidzot tika runāts par eh, šo sistēmu pilnvaru samazināšanu, jo priekšlikums ir pārāk ierobežojošs. Un eh, runājot par līdzekļu izmantošanu, tos var izmantot tad, ja ir sasniegta konkrēta summa šajā depozītā. Mēs to ļoti uzkrītoši kritizējām, jo šāda līdzekļu izmantošana ir jāatstāja DGS ziņā. Uh, Eh, tā ir parauga prakse, un īstenībā šāda līdzekļu izmantojuma ierobežošana nav nekas jauns. Arī Bāzeles komiteja, kas eh, sadarbojas ar starptautisko depozītu garantijas struktūru, eh, ir cīnījusies ar šādiem ierobežojumiem, izmantojot finanšu līdzekļus, un Bāzels komiteja arī neatbalsta šādus principu izmantošanu. Insofern kann ich sagen, dass FD. Es varu teikt, ka FD Eiropas parlamenta referenta ziņojumu vērtē ļoti augstu un viņš ņēma vērā to kritiku, ko mēs baudām un attiecīgi mēģināja tātad to integrēt tekstā. Referents kā atspēriena punktu neizmanto uh, šos eligible deposits, bet tās augtos cover deposits. Tā ir pareizā, tas ir pareizais atspērienu punkts gan Eiropas Savienībā, gan dalību valstīs, jo tas garantē šo DGS mētiecību. Jāņem vērā, ka tieši šie cover depozīts ir eh, tie depozīti, kurus var vienkāršāk salīdzināt eh, dalību valstīs. Referents ir izrādījis, uh, zinām, elastību, kas uh, nebija sastopama komisijas priekšlikumā, un uh, saskaņā ar konkrētiem priekšnosacījumiem līdzekļus var izmantot pilnīgi brīvi, un F2 varbūt to nevērtē ļoti pozitīvi, bet eh, šeit ir runāts par eh, līdzekļu izmantošanu un izmaksāšanu konkrētā laika posmā, un mēs augstu vērtējam to, ka pateicoties eh, godātā referenta priekšlikumam ir iespējams veikt intervenci un ir ņemta vērā tā parauga praksa, ko uzsvēra Bāzēlas komiteja. Mēs arī augstu vērtējam to, ka uh, referents šeit ir uh, runājis uh, par uh, izmaksām tikai eiro valūtā, un tam ir jānotiek arī tā dalība valstīs, kas nav eirozonā. Uh, un dalību valstis uh, li, brīvos līdzekļus, uh, tātad skaidro naudu var investēt pēc savas patikas un ir jāizmanto uh, esošās sistēmas, bet eh, šie jauninājumi ir jāievieš, lai sistēmu padarītu vienkāršāku, nevis piņķerīgāku. Paldies! Thank you very much. Um, I... Paldies! Gribu atgādināt uh, deputātiem, ka jums būs iespēja uzdot jautājumus pašās beigās, un tas būs pulkstens 12. Vikī, tā kā esmu jūs piefiksējusi. Paldies, tagad pārējām pie uh, Veras Kotrels, kas pārstāv UČ organizāciju. Paldies, un paldies par iespēju runāt jūsu priekšā. Mani sauc Vera Kotrela, es strādāju kā politisk, politis, politiskā konsultante uh, organizācijā UČ, kas ir neatkarīga ne, uh, bezpējas organizācija. Un tā ir lielākā <clears throat> patērēta organizācija Eiropā. Mēs esam pilnīgi neatkarīgi no uh, valdības un no nozares. Es esmu atbildīga par mūsu darbu tieši depozītu garantijas schēmu jomā, un arī attiecībā uz uh, finanšu pakalpojumiem. Runājiet par uh, depozītu aizsardzību. Tas ir viens no pamatprincipiem. Ja nav labi funkcionējuša garantijas schēma, tad uh, patērētāji zaudē uzticību banku sistēmai. Apvienotajā karalistē Northern Rock uh, notikuma 2007. gadā parādīja, cik svarīgi ir noguldītāju aizsardzība un uh, uzdev jautājumu, vai esošā sistēma ir adekvāta. Uh, ziņojumā Eh, referents ierosina dažādas eh, metodas attiecībā uz kopīgām prasībām visām depozītu garantijas schēmām, tāpat laikā nodrošinot eh, elastību attiecībā uz konkrētiem veidiem, kā tās darbojas, balstoties uz komisijas priekšlikumu. Es gribētu izgaismot dažus no šiem jautājumiem, kas ir ārkārtīgi svarīgi patērētājiem un kur elastīga pieeja, mūsuprāt, ir pareizais risinājums. Es gribētu teikt, ka daudz referenta uh, Uh, secinājumi atšķirās attiecībā uz dažādiem elementiem. Mēs uzskatām, ka tas ir svarīgi, lai dalība valsts joprojām varētu lemt par intervences līmeni dažādos krīzes apstākļos vai arī tad, ja ir uzticības trūkums, ir īpaši finanšu institūcijām. Es gribētu ierosināt, ka principu depozītu garantijas schēmām, lai varētu spriest par to efektivitāti. Tātad funkcionējoši tirgi ir eh, priekšnosacījums patērētāju uzticībai. Eh, šis pamatprincips ir jāizmanto, lai izvērtētu šo arhitektūru un vai procesu un sistēmas eh, depozīta garantijas schēmās var radīt uzticību. Gribu norādīt, ka, lai tas būtu sasniedzams, mums nepieciešams drošības tīkls, kas neliek pārliecīgu atbildību uz patērētā informācijai, ir jābūt skaidri attiecībā uz DGS, bet tā, tā nedrīkst prasīt papildus interpretācijas no patērētāja. Tāpat arī patērētāji nevar uh, uztvert kā uh, regulātoru vai kā kredītreitinga aģentūru. Kāpēc, lai individuāla persona, patērētājs varētu to veiksmīgi izvērtēt, ja uzņēmuma valdes, kredītreitinga aģentūras un regulātori nav spējuši uh, interpretēt riskus finanšu institūcijās precīzi? Patērētāji vienkārši nespēja veikt uh, due diligence attiecībā uz depozītu kontiem. Uh, jo nesaskata tajos piemītošo risku. Patērētā izvēlas noguldījumu kontus un citus, nevis citus investīciju produktus, jo tie ir ar mazāku risku un uh, šķiet garantē labāku kapitālu. Un uh, arī pēdējo gadu desmit, desmit gadu pieredze ir parādījusi, ka šie noguldījumi ir uh, bijuši primāri attiecībā uz citiem ieguldījumiem. Tālāk gribētu runāt par uh, informācijas sniegšanas risinājumiem. Apvienotajā karalistē ir liels sajukums patērētāju vidu attiecībā uz uh, dažādu banku uzņēmumu nosaukumiem. Uh, pētījums, ko veids Savienotās karalists regulators FSA, norādīja, un šeit es citēju no ziņojuma, ka uh, patērētāji šos nosaukumus uztvēra kā atsevišķas firmas. Uh, un uzskatīja, ka atsevišķi nosaukumi tā tad ir atsevišķas firmas un kompensācijas tiek izmaksātas atsevišķi. Bet šis atklājums, ka tas nevienmēr tā ir, bija šoks, kas eh, radīja būtisku kritiku attiecībā uz sistēmu un bankām, kurām bija vienota certifikācija, bet dažādi nosaukumi. To uzskatīja par negodīgu rīcību, eh, prakse, kura dod eh, lielāku ieguvumu un priekšrocības bankām. Respondenti arī teica, ka bankas izmantoja dažādas nosaukumus, radīja šādas atšķirtības un dažādu struktūru priekšstatu, un šāda veida certifikācija nebūtu pieļaujama. Mēs uzskatām, ka ir pilnīgi saprotams, ka patērētāji ir apjukuši šādā sistēmā, ir grūti. Priekšsēdētāja lūdz runātāju runāt lēnāk, jo tulkojot ir ārkārtīgi grūti sekot rakstītam tekstam, tāpēc lūdzu runājiet lēnāk. Ir ļoti grūti patērētājiem saprast, eh, kāda ir organizācijas struktūra, un eh, tāpat arī saprast, kā divu uzņēmumu apvienošanās var, teiksim, ietekmēt eh, banku pakalpojumu sniedzēju certifikāciju. Tāpat arī FSA konstatēja, ka respondenti uzskatīja, ka šim certifikācijas režīmam ir jāmainās, lai katrs nosaukums, tā teikt, nosaukums, kas ir rakstīts uz katras institūcijas durvīm, būtu atsevišķs arī kā juridiska vienība, jo tas uzlabotu izpratni par to darbību. Gribu uzsvērt, ka aizsardzībai ir jābūt tieši patērētāja līmenī. Depozītu projektu noguldījumi bieži vien patērētāji izpratnē notiek tieši pēc nosaukuma, nevis pēc certifikācijas principiem. Pretējā gadījumā rodas patērētāja sajukums. Mēs apzināmies, ka dažas dalība valsts jau prasa, lai firmām būtu atsevišķa certifikācija atsevišķiem nosaukumiem, un tāpēc patērēt, un tā, tad paredz arī atsevišķus uh, kompensāciju limitus. Pašlaik trūkst šāda visa Eiropas līmeņa prasība attiecībā uz certifikāciju atsevišķiem nosaukumiem. Bet galīgais nostādījums tādam, tādam vajadzētu būt. Tālāk gribētu runāt par augstu kontu atlikumu, kas arī tika minēts minētajā ziņojumā. Mēs uzskatām, ka uh, ir jādod zināms garantijas augstam konta atlikumam, jo ir eh, tādi gadījumi, kad patērētājiem ir, teiksim, liels konta atlikums, eh, piemēram, ir pārdota māja, ir pensiju uzkrājumi vai arī saņemts eh, mantojums. Teiksim, noziegumu vai kaut kādu nelēmas gadījumu upuri saņem kompensācijas un uh, Ir arī dažādas uh, apdrošināšanas uh, paredzētas un maksājumi dažādos uh, nelaimes un slimības gadījumos. Mēs uzskatām, ka ir daudz gadījumu, kur šāda aizsardzība ir nepieciešama arī tiem patērētājiem, kuriem ir augsts kontatlikums, jo pretējā gadījumā viņi varbūt finansiāli nonāk bankrotā. Ir nepieciešams ziņojumā skaidrot, kas tad ir šie augstie konta atlikumi, kas būtu apliekami šāda veida garantijā. Tāpat es gribētu runāt par komisijas priekšlikumiem. Atkal mēs pozitīvi vērtējam šos priekšlikumus. Priekšlikums izveidot vienotu kontaktpunktu patērētājiem kompensāciju saņemšanai un informācija par to būtu ārkārtīgi vēlama parādība. Tāpat arī priekšlikums ātrākai kompensāciju izmaksāšanai un ir jābeidz šī prakse, kad aizdevumi tiek izlīdzināti pret parādiem. Tas viss uzlabotu patērētāju uzticības sistēmai. Runājot par šo izlīdzināšanu, apvienotajā karalistē daudziem patērētājiem ir uzkrājumi un depozīti, turpat, kur ir viņu hipotekārie aizdevumi, un tas ir palielinājies vēl, pastiprinājies pēdējo gadu laikā, jo daudzi hipotekāro aizdevumu sniedzēji prasa, lai tekošais konts vai depozīta konts būtu šajā pašā institūcijā, un šī izlīdzināšanās, šis izlīdzināšanās princips eh, padara šos eh, patērētājs nelikvīdus. Un tāpēc šis setof izlīdzināšanas princips ir ļoti kaitīgs patērētājiem un attiecībā uz hipotekāriem aizdevumiem un visu notiekošo tas bija tiešām liels šoks visiem respondentiem. Tāpēc eh, šo izlīdzināšanu nedrīkstētu izmantot attiecībā uz DGS, tāpēc ka uh, tas tikai samulsina klientus, uh, patērētājiem zūd maksātspēja un kompensācija izmaksas ir zema. Uh, Jautājums par kompensāciju izmaksāšanu jau uh, ir apskatīts ziņojumā. Kompensācijas izmaksāšanas periods vairāk kā 5 dienas var būt ļoti grūts patērētājiem, tīpaši tiem, kuriem ir zem ieņēmumi, jo viņi bieži vien darbojas ar savu ikgadējas budžetu un tā ietvaros, un tāpēc mēs pozitīvi vērtējam uh, ziņotāja uh, priekšlikumu veikt uh, tādu starpperiodu maksājumu uh, šādiem patērētājiem. Mums ir nepieciešams, lai patērētājiem būtu tāda samērā labu uzticību sistēmai, ka viņu depozīti tiek uh, garantēti caurskatāmā un ilgspējīgā veidā. Jāsaprot, ka, protams, palielinās personīgā atbildība pašiem nodrošināt savu finansiālo drošību tagad un nākotnē, un šis pienākums ir jāaizsargā, nodrošinot uh, aizsardzību, ja notiek uh, sistēmiskas kļūdas finanšu institūcijās. Paldies! Un tālāk mēs pārējām pie Itālijas eh, kooperatīvajām bankām. Pangla kungs lūdzu, priekšsādātājs kundze, godātie deputāti, vēlējos sirsnīgi pateikties, ka šodien varu runāt par Austrijas eh, kooperatīvo banku eh, garantiju schēmām un par to, kā šīs sistēmas ietekmē situāciju Austrijā kopumā. Gehört dass die italienischen Genossenschaftsbanken ein Jā, es vēlējos jau pašā sākumā teikt, ka Itālijā ir eh, radušās tādas jaunas garantijas schēmas, jaunas struktūras, un es esmu patiešām priecīgs, ka varu padalīties savā pieredzē, ko esam guvuši Austrijā. Austrijas uh, kooperatīvajām bankām šī DGS ir ļoti būtiska, jo mūsu garantiju schēmas nav attiecināmas tikai uz depozītiem. Mūsu klienti tiek aizsargāti ar tādu vairāku pakāpju sistēmu. Tieši tādēļ ir būtiski, lai šo uh, sistēmu savstarpējā miedarbība uh, joprojām norisinātos glūdi, nevis tiktu vājināta runājot tikai par depu, depozītu aizsardzību. Un es domāju, ka tas attiecas uz vairumu uh, kooperatīvo banku un krājkašu Eiropā. Uh, jo mums ir jārunā par vairākām sistēmām, par to apkopojumu, jo tikai tas piedāvās pietiekami e, augstu aizsardzību visiem klientiem un tāds. E, veidojums, eh, kas ir it kā eh, dar visiem, bet tajā pašā laikā nedara katram atsevišķi, nav atbilstīgs. Es domāju, ka kolēģi no Itālijas un Spānijas man varēs piekrist un vēl eh, uzsvērš šo akcentu. Es domāju, ka vairākas sistēmas ir pierādījušas savu efektivitāti, ņemot vērā pēdējos krīzes notikumus, un tos nevajadzētu upurēt uz tādas nepareiz izprastas harmonizācijas altāra. Bet, nestoties uz to, es uzskatu, ka referenta priekšlikums tomēr e, ir solis pareizajā virzienā. Viņš definē vienotu aizsardzības līmeni. E, es atvainojos, varbūt jūs varētu nedaudz e, tuvāk runāt mikrofonā, vajadzā priekšsēdētāji. Tā tad eh, referenta priekšlikumā ir definēts vienots aizsardzības līmenis un kopīgi noteikumi, bet tajā pašā laikā viņš eh, nu, atstāja to valī, valstu ziņā, kā sasniegt noteikto mērķi jo tas eh, ņem vērā šo Eiropas eh, banku eh, sistēmas krāsainību visā Eiropas Savienībā. Būtu pat tiešām nolaidīgi visas sistēmas reducēt tikai uz tādu paybox līmeni un samazināt aizsardzības līmeni patērētājiem. Kāda tad ir šī mūsu sistēma, ko uh, dažās detaļās ir pārņēmuši kolēģi no Itālijas? Tās kodolā atrodas regulāra riska situācijas izvērtēšana pilnīgi visos uh, sektora institūtos. Tikai tā mēs ātri varam uh, identificēt iespējamo krīzi, prognozēt to un uh, attiecīgi arī uzsākt nepieciešamos pasākums, lai pret to cīnītos. Tāpat ir paredzēti arī finanšu līdzekļi, lai ātri varētu cīnīties pret krīzi. Šīs prevencijas uh, sistēmas līdz šim ir bijušas vienmēr mērtiecīgas, un es ar lepnumu varu teikt, ka 120 gadu laikā Austrijā vēl nav bankrotējusi neviena kooperatīvā banka. Ja tomēr uh, bankrota situācija rastos, tad mūsu sistēma ir atbilstīga visām jaunās DGS direktīvas vadlīnijām. Un mūsu bankas arī var apdrošināt tādus klientus un uzņēmumus, ko likumīgā depozīta aizsardzība neaizsargā. Līdz ar to katrs klients mums droši var uzticēties. Es vēlējos atgādināt, ka ka šādu aizsardzības līmeni var piedāvāt tikai tādēļ, ka eh, mums ir tāda vesela pakete, vesels spektrs ar eh, ļoti efektīvām eh, nodrošinājumu sistēmām. Mūsu sistēma balstās uz pārliecību, ka pāragra iejaukšanās ir labāka nekā uh, vienkārši sēdēšana un uh, bankrota gaidīšana. Ja mēs runājam par ekonomisko dimensiju, ir uh, jāsaprot, ka agra iejaukšanās prasa mazāk līdzekļu nekā pēc tam. Uh, Uh, uzņēmumu glābšanu no bankrota. Mums ir jāsaglabā banku tirga stabilitāte, un es uzskatu, ka šāda agrīna preventīva darbošanās nāk par labu arī sabiedrības viedoklim, sabiedrībā kopumā, jo uh, mūsu patērētāji vienkārši netiek nobaidīti ar, ar kaut kādiem skaļiem virsrakstiem avīzēs. Bet tagad uh, runājot par uh, šo direktīvas priekšlikumu visas sistēmas eh, it kā tiktu uh, reducētas uz tādu paybox funkciju. Uh, Es godīgi sakot, sākumā nesapratu, kādēļ komisija ir piedāvājusi šādu pieeju savā priekšlikumā, un tad es iepazinos ar 11. apsvērumu. Tur komisija sūdzās, ka klienti krīzes laikos uzticas drošām un tādām solīdām bankām, bet es šeit neko sliktu nesaskatu, jo, protams, cilvēks izvēlas banku, kurā noguldīt savus līdzekļus, balstoties to, viņš tai uzticis vai nē. Un bieži vien tādi skaļi, jauki piedāvājumi izrādās visai uh, maldinoši un uh, cilvēkus mēģina pievilināt, solot augstus procentu likmes. Bet es domāju, ka daudzi Islandes banku klienti tagad ir guvuši rūktu mācību, ņemot vērā šādas augstas procentu likmes. jau uh, iepriekš aprakstītās preventīvās uh, sistēmas mēs uh, nevaram uh, ierobežot, un tajā pašā laikā bankām ir jāturpina izsniegt kredīti gan privātpersonām, gan uzņēmumiem. Mēs uh, runājam šeit par ilgu pārejas periodu, to jau ir minējis arī pats uh, referents, uh, izstrādājot grozījumus un uh, mēs eh, runājam par to, eh, ka arī fonda līdzekļi tiktu eh, samazināt uz 1% no garantētā depozīta apjoma, bet mums vajadzētu parūpēties, lai bankrīcībā joprojām būtu pietiekami daudz kapitāla, lai izsniegtu kredītus. Padomes darba grupa jau ir pārņēmusi priekšlikumu no Portugāles, kas sasaucas ar šo domu gājienu. Tālāk runājot par līdzekļu izmantošanu, arī šeit referents piedāvā tādu pragmatisku pieeju. Saskaņā ar viņa grozījumu vismaz vienu trešdaļu no finansējuma var izmantot preventīviem pasākumiem, tajā skaitā, lai izvairītos no bankrota bet eh, mēs esam dzirdējuši tādus argumentus, ka šī eh, izmantošana ir tikai teorētisks apsvērums, jo bankas īstenībā labprāt redzētu, ka viņu konkurenti bankrotē, nevis izdzīvo. Bet es varu teikt, ka vismaz tas, ko esam pieredzējuši Austrijā, pierāda šāda glābšana ir. Uh, um, realistiska, ne tikai decentralizētā sektorā, jo, piemēram, Austrijā pagājušo, eh, pa, pēdējā laikā, eh, glābjot Bavagu un Konstancija banku, tika glābtas divas bankas, un to palīdzēja paveikt arī konkurējošās bankas, jo tās saprata, ja šīs abas divas bankas noi ciestu bankrotu, tad eh, kaitējums būtu daudz lielāks nekā tam palīdzot. Tālāk runājot par izmaksu, komisija ir noteikusi termiņu septiņu dienu apmērā. Tas ir pilnīgi nerealistiski, jo šajā laikā nevar pārbaudīt visas prasības. Padomājiet par to, ka ir arī tādi konti, um, kuriem ir vairāki īpašnieki, un ja, piemēram, nauda ir tikusi izmaksāta cilvēkam, kuram uz to nav pilnvaru, tad uh, šo naudu atkal ir jāpieprasa atpakaļ, un tad uh, tur ir milzīgi piņķerīgas uh, procedūras, un tas nāk par uh, ļaunu arī pārējiem galvotājiem. Uh, Referents piedāvā vismaz 5000 eiro izmaksāt 5 dienu laikā. Protams, ņemot vērā sociālos apsvērumus, mēs to ļoti labi varam saprast, bet um, tas varētu novest pie tādām problēmām, ka nauda tiktu izmaksāta uh, neīstajam konta īpašniekam. Tālāk. Uh, pēdējo mēnešu uh, laikā mēs runājām par uh, līdzapdrošināšanas principu. Angļu valodā tam ir tāds uh, labāks nosaukums - coinsurance. Tas noteikti varētu uh, veicināt arī mūsu patērētāju apziņu un viņi labprātāk noguldītu. Uh, naudu uzticamā bankā, nevis pirmajā bankā, kas piesolīta augstākās procentu likmes. Uh, Protams, mēs uzskatām, ka šāda līdzapdrošināšana ir um, jēgpilna. Un e, um, mums noteikti vajadzētu arī parūpēties par mūsu pilsoņu e, uh, finansiālu izglītošanu, lai viņi saprastu, ko viņi dara un kur viņi noguldīs savu naudu. Dāmas un kungi, vēlējos jums pateikties par uh, uzmanību un labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Thank you very much. Uh, and now... Paldies! Un tālāk dosim vārdu Federico Kornelī kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par to, ka uzaicinājāt mani uz jūsu uzklausīšanu. Vairāk kā 420 mazās bankas veido uh, banku sistēmu, mazo kooperatīvo banku sistēmu. Itālijā šis banks ir ļoti mazas, mēs neesam biržā uh, kotēti, mēs uh, strādājam pēc noteikumiem, ko nosaka viekšē vietējās pašvaldības un reģionālās pašvaldības. Uh, un saskaņā ar likumu 70% no ieņēmumiem ir jānovirza uh, vietējai attīstībai. Tātad nekādas komisijas naudas, nekādi bonusi uh, izpaliek šajās mazajās bankās. Un uh, Līdz ar to mēs esam cenšies veidot tādu aizsardzības sistēmu, uh, kas varbūt ir tālajošāka nekā pat likums e, piedāvā mm, patērētājiem. Mēs esam aplūkojuši krīzes iemeslus, un e, tas lielā mērā ir saistīts ar to, ka netika e, kontrolēta likviditāte pirms krīzes un tas ir saistīts ar korporatīvās pārvaldības problēmām kopumā. Uh, mēs uh, ar Itālijas centrālās bankas palīdzību realizējam ļoti labu projektu, kas ir institucionālā garantijas schēma jeb IPS. Un saskaņā ar direktīvu mēs, direktīvas prasībām mēs piedāvājam divas tādas priekšrocības finansiālo stabilitāti un pilnu patērētāju aizsardzību. Es ar lielu interesi uzklausīju to, ko sacīja Katrēls kundze, un ir pilnīgi skaidrs, ka mani pārsteidza tas, ko viņi sacīja, jo mēs virzāmies uz pilnu patērētāju aizsardzību. Un, lai to varētu izdarīt, es gribētu teikt, ka šis likums, kas šķiet atbilstoši vismaz attiecībā uz to virzienu, eh, kuru tas ir ieņēmis. Taču Austrijas kolēģis minēja, ka ir problēmas šur un tur, bet pastāv risks, ka cilvēki centīsies izvairīties no likuma ievērošanas. Un kas attiec uz baņķieriem pašiem, tad, protams, ar šo 1,5%, kas ir jāmaksā avansā par depozītiem, var radīt mm, liels problēmas baņķieriem. Un Līdz ar to viņi var mēģināt izvairīties no šīs prasības un mēģināt piedāvāt mm, nu, par visu depozitēto summu 30-40 tūkstošus eiro mm, citos instrumentos kā alternatīvu. Tātad patērētājiem, kas vēlas ieguldījums virs 20 tūkstošiem, varbūt tiks piedāvāts cits finanšu instruments vai obligācija, eh, kas savukārt, eh, kam savukārt jāatbilst MIFID prasībām. Bet eh, kas tad notiks ar mani kā patērētāju, ja DGS izmaksas kaut kādā mm, veidā tiks pārnest uz patērētāju, tas ir ļoti svarīgs eh, faktors. Un kas tad notiks? <clears throat> Nodokļu bāze tiks samazināta un rezultātā DGS tiks pavaināts. Un pastāv eh, liels risks, ka tieši tā tas varētu runāt. Un runājot kā banķieris, var teikt, ka pilna likviditāte banku tirgu jebkurā gadījumā samazināsies. Šobrīd eh, likviditāte tekošajos kontos ir izvietota eiro tirgos. Un tas varētu samazināties, un šeit ir jāņem vērā libo dimensija, jo tas var novest pie izmaksu pārnešanas uz aizdevumiem un aizdevumiem maziem uzņēmumiem un maziem patērētājiem. Mm, kādā veidā mēs varam varbūt apturēt tos, kas cenšas apiet kaut kādā veidā šīs degais prasības, tāpēc mēs piedāvājam IPS. Šeit tiek nodrošināta pilnā aizsardzība pāri simts tūkstošiem līdz pat miljoniem, pat diviem miljoniem, vienalga kādu summu un uh, tie uh, klienti, kam ir obligācijas vai kas ir citu finanšu instrumentu turētāji, arī viņiem būs šī garantija. Mēs vēlamies šo finanšu stabilitāti, un mums ir virkne uh, pasākumu, kas nodrošina to, ka praksē bankas attiecīgi tiek menedžētas. Un IPS Itāļu uh, sistēma veiks virkne ļoti būtīgu pārba būtisku pārbaužu, aplūkojot datus, kas ir saistīti ar banku un tās likviditāti. Un mēs arī aplūkosim iknedēļas, varbūt pat ikdienas likviditāti katrai bankai, un tas varbūt ir pats svarīgākais, mēs pārbaudīsim arī pārvaldības sistēmas attiecīgajā bankā. Citiem vārdiem sakot, mēs pārlūkosim šo uzņēmumu pārvaldību, kas varbūt nebija pietiekama pirms eh, krīzes. Valde, bankas valde, ja tā darbosies labi, ja tā atbilstoši strādās un necentīs paslaucīt netīrumus zem paklāja, mm, tad, protams, mm, tāda banka būs arī veiksmīga, un kādas tam ir priekšrocības? lai arī kādus produktus vai eh, depozītus izvēlētos eh, patērētājs, investējot 100, 200, 300 tūkstoši, tad banka un korporatīvā banku sistēma būs aizsargāta, iesaistot eh, Itālijas centrālo banku. Un līdz šim visiem, kas uh, Eh, šī te eh, faktiski no iekšienes būs ļoti grūti ietekmēt uh, institūciju, kas veiks neatkarīgo uh, pār, neatkarīgās pārbaudas. Tātad, lūk, tā ir drošība ļoti augstā līmenī, un tas nodrošinās to, ka banka ir ļoti stabila un izvairīsies no bankrota. Tālāk, veicināt uzticību banku sistēmai. Pat tad, ja banķieri mēģina mēģinās izvairīties no DGS prasību izpildes, un ja ir uh, obligācija turētājs nevis uh, depozīta īpašnieks, tādā gadījumā mēs garantēsim drošību arī šiem te obligāciju turētājiem. Tā ir mūsu schēmas varbūt atšķirība. Un mēs uh, esam centušies uh, nodrošināt to ar pastāvīgu monitoringu. Uh, Un šis IPS instruments būtu tā vērts, lai to pārskatītu un ņemtu no tā piemēru, jo tas tiešām nodrošina daudz pilnīgāku patērētāju aizsardzību. 11. pants jūsu priekšlikumā, manuprāt, es domāju, ka IPS vajadzētu dot uh, augstāku vērtējumu kā 65% no priekšlikuma tabulas, jo IPS viens eh, veids šos padziļinātos likviditātes un korporatīvas pārvaldības eh, pārbaudas, un šeit ir daudz lielāka un augstāka eh, patērēta aizsardzība, ko mēs piedāvājam. Un šeit vajadzētu būt atlaidēji 100%, nevis 65% lielai, kas attiec uz visu pārējo, tad atsaucoties man Austrijas kolēģi teiktos, uh, teikto un Eiropas asociāciju, mums ir jāatrod šeit risinājums. Viens svarīgs punkts ir, ka mums ir jāpatur eh, prātā attiecībā uz monitorīgu un prevenciju un varbūt intervenciju uz vietas īpaši attiecībā uz mazajām bankām, tās ir lietas, kas ir ārkārtīgi svarīgas. Londona vai Brisele nevar uh, nodrošināt šādu kontroli pār mazu banku kaut kur Kalabrijā, vai kādā uh, Ziemeļitālijas kalnu ielajā. Bet mēs piedāvājam eksante aizsardzību un uh, Itālijas korporatīvā mm, Banka asociācija nekad nav lūgusi ne līru, ne eiro kā finanšu palīdzību uh, un tā ir izvairīsies no uh, krīzes uh, tikai pateicoties savai jau esošajai garantiju uh, sistēmai. Un šī autonomijas saglabāšana, manuprāt, ir ārkārtīgi nozīmīga. Liels paldies! Un tagad pārējām tālāk pie Luī Težēro Pita de Veiga kunga. Paldies! Mani sauc uh, Luis Tehero un es uh, vādu regulācijas un uh, valsts politikas nodaļu uh, Spānijas uh, Krājbanku federācijā. Un uh, savā prezentācijā es gribētu sniegt pārskatu par uh, pašreizējo uh, DGS ietvaru Spānijas tirgū. Jo mēs uzskatām, ka tas jau ietver daudzus no priekšlikumiem, kas bija sākotnējā komisijas priekšlikumā un arī Eiropas parlamenta referenta priekšlikumā. Uh, mūsu sistēmā pat pastāv mašinērija, kas nav iekļauta abos uh, iepriekš minētajos priekšlikumos. Un uh, mūsu schēma ir vērsta uz stabilitāti un tāpat laikā elastību. Elastību tādā ziņā, lai varētu darboties uh, eksante un ekspost. Pavisam īsi sākumā pastāstīšu par uh, uh galvenajām uh, iezīmēm Spānijas DGS. Tā ir sistēma, kura uzliek obligātu prasību kredīta institūcijām nodrošināt depozītu garantiju schēmu un trīs uh, garantiju fondi ir izveidoti. Viens bankām, otrs krājbankām un uh, trešā, trešais kooperatīvām bankām. Uh, svarīgi ir tas, ka uh, fonds tikai nesadz banku depozītus, bet arī vērtspapīrus, kas ir noguldīti šajā bankā. Uh, bet tie nevar būt bankas izdoti vērtspapīri, kas nav ietverts. Tie ir uh, finanšu institūcija depozīti, tāpat arī valsts sektora vai uh, uzņēmumu grupu noguldījumi. Runājot par konkrētiem instrumentiem, tie ir pārnesamie depozīti vai arī pakārtotie parāda instrumenti. Tātad tie nav iekļauti, bet pārējais viss ir iekļauts. Runājot par uh, raksturu iezīmēm šīm fondam. Svarīgākais ir tas, ka šie trīs fondi, ko es nu pat minēju, ir uh, juridisks personas, tātad neatkarīgi. Šie fondi ir pilnībā atdalīti no finanšu struktūrām, kas eh, dod tām līdzekļus, un, protams, arī no vispārējā valsts budžeta. Tātad pilnīgi ats nodalīts atsevišķas vienības tās ir. Un tās var darboties un ieguldīt augstu kvalitatīvos eh, parādu instrumentos un eh, valsts parādos tajās valstīs, kur ir augsts kredītreitings. Tie ir simtprocentīgi eksante fondi, kuriem ir mērķa līmenis 1% eh, eh, depozītiem, tātad 1% saigums depozītiem. Un te mēs redzam arī, kāds būtu direktīvas priekšlikuma uh, ietekme, jo šis cipars būtu jāpalielina uz 1,5% segumu, un tas būtu jātiecina uz visiem depozītiem, kas atbilst šiem kritērijiem, bet mūsuprāt 1% būtu pietiekami. Uh, Tāpat arī mērķa līmenis ir 5% no tirgus cenas biržā kotētiem vērtspapīriem un 5% no atpirkšanas vērtības biržā nekotētiem vērtspapīriem. Ikgadējās iemaksas ir balstītas uz fonda seguma līmeni, ja pamata līmenis ir sekts, tad līdzekļu zināmā laika periodā nav jānodrošina un ja no fonda ir jāveic izmaksas, tad eh, tajā nepieciešams vairāk līdzekļu, tad ir iespēja, ka eh, Spānijas Nacionālā banka arī varētu dot tur savu ieguldījumu. Tālāk, runājot par vissvarīgāko aspektu, faktisko eh, pielietojumu DGS Spānijas tirgū. Ir divkārtais pielietojums uh, šai depozītu garantijas schēmai. Valsts līmenī mērķis ir uh, dot garantijas noguldītāju līdzekļiem, ja notiek notikumi, kur rezultātā ir jāveic izmaksas noguldītājiem. Te mēs runājam par uh, dažādām problēmām, depozīta izmaksu gadījumos, kādas ir bijušas ja šī līdzekļu izmaksa ir nepieciešama, tā ir jāveic 20 darba dienu laikā. Pēc tam, kad par to ir attiecīgi lēmusi Spānijas banka vai tiesa. Vēl viens ļoti svarīgs punkts. Un atkal, šeit ir atšķirības starp mūsu valsts sistēmu un direktīvā ierosināto. Mēs uzskatām, ka 20 darba dienas ir saprātīgs laika periods komisija to grib samazināt līdz piecām dienām es domāju, ka tas radītu būtisks problēmas. Izpildot uh, Spānijas bankas vai tiesas lēmumu. Tātad tāds ir galvenais šī fonda pielietojums, bet ir uh, vēl sekundārs pielietojums šim fondam, un tas ir palīdzēt risināt banku krīzes situācijas. Uh, pašreizējā DGS jau paredz iespēju veikt pasākumus, lai glābtu vai tā teikt noturētu virs uh, ūdens banku. Un lai nebūtu nepieciešams noguldītājiem izmaksāt viņu noguldītos līdzekļus. Un lai nebūtu šis 100 tūkstoši slieksnis uh, uz depozītu Pārstruktūrēšanās aspektā ir trīs uh, veida uh, aktivitātes paredzētas. Preventīvas uh, aktivitātes, ja institūcija ir problēmas ar kapitāla nodrošināšanu, ja tā ir iegādājusies sliktus parādus vai garantijas, kas varētu novest pie riska situācijas Tātad izvairīties no riska situācijas, atvainojos. Tālāk restruktūrēšanas pasākumi, kas varētu padarīt banku atkal par tādu veselīgāku un uh, dzīvot spējīgāku. Šajā gadījumā varētu notikt uh, bankas pārņemšana vai apvienošanās, un, protams, ka tas notiek sniedzot uh, garantijas attiecīgiem kredītlīdzekļiem ir iespēja uh, uzņēmumu pārcelt uz kādu citu uzņēmumu un tā tālāk. Arī Spānijas banka veids pasākums, lai uzlabotu pārvaldību. Tas tiek darīts eh, veicot eh, dažādas pārbaudas un pārbaudot banku vadību. Mūsuprāt, šis duālais pielietojums eh, DGS sistēmai dod iespēju šo glābšanas fondu kombinēt ar DGS. Manuprāt, mūsu pieredze ir ļoti vērtīga, jo mūsu galvenais ieguvums ir elastība. Un elastība tiek uh, dota banku krīzes uh, vai vadības uh, krīzes gadījumā. Uzraugs attiecīgi var lemt kuri no diviem fonda izmantošanas mērķiem konkrētā gadījumā ir atbilstošāki, un mūsuprāt tas ir tieši ieguvums runājot par efektivitāti un fonda resursu efektīvu izmantošanu. Un tādējādi fonda līdzekļi tiek labāk izmantot. Es varētu dot jums konkrētu piemēru. Uh, Spānija krāja banku DGS tika izmantota, lai uh, glābtu Kastīlī Lanša krāja banku. Tas tika darīts, izmantojot fonda lēmumu nodrošināt finansējumu 300 miljonu eiro apmērā. Jebkāda veida DGS sastapsies ar problēmām, ja notiek sistēmiska krīze, kā tas ir bijis tagad. Tātad mēs varam definēt galvenos raksturu lielumus katrai DGS, bet tāpat laikā ir lielāks uzsvars jāliek uz preventīviem pasākumiem, kas eh, ļautu bankām izvairīties no šādas situācijas, kad ir nepieciešama glābšana. Paldies! Paldies un pateicos runātājiem par to, ka pieturējāties pie laika limita. Tagad mēs pārējām pie jautājumu daļas un pirmkārt došu iespēju izteikties referentam. Uh, Pītram Simonam. Priekšsēdētājs kundze, paldies! Vēlējos pateikties arī visiem ekspertiem, kas ieradās pie mums nevis tikai par to, ka tika uh, atzinīgi vērtējāt manu ziņojumu priekšlikumu, bet arī par jūsu interesantajām prezentācijām. Un jūs arī pastāstījāt par to, kāda ir situācija tieši jūsu valstīs. Un es Vēlējos uh, tagad uh, runāt tieši par tiem jautājumiem, ko jūs vērtējat kritiski, nevis par tiem, ko vērtējat atzinīgi. Un uh, es gribēju paskaidrot, kādēļ man piedāvātie risinājumi šķiet tie pareizākie. Pirmām kārtām par garantijām un par šo uh, drošības fondu un par garantijām, nevis uh, finansējumu. Ja mēs runājam par ex-ante maksājumiem, kas tiek izmaksāti anticikliskā veidā, tad varētu uh, izmantot jau bankas rīcībā esošos līdzekļus, uh, nevis uh, izmantot līdzekļus tikai tad, ja banka atrodas krīzes priekšvakarā, un nevajadzētu izmantot kā uh, tādu slēptu ex-post uh, uh maksājumu, runājot par 1,5%. Mans piedāvātais risinājums ņem vērā to, ko teica godātie eksperti. Mums ir eh, jābūt eh, zināmiem eh, Tātad ir jābūt konkrētiem maksājumiem, ko veic uzņēmumu, un tiem ir jāries, jānorisinās gada garumā, piemēram, mēs te runājam par 1,0% vai 1,5% un ir e, uzņēmumi, kas to maksā 10 e, gadus, un ir uzņēmumi, kas to maksā 15 gadus, bet summa e, sadalot to chronoloģiski pa vienu gadu iznāk viena un tā pati. Tālāk jūs runājat par īsiem izmaksas termiņiem. Man ir jāsaka vaļsirdīgi un lūdzu uh, saprotiet man pareizi. Es īsti nesaprotu, kur tad šeit ir problēma. Ja kāda banka normāli darbojas un tur ir vairāki. Uh, cilvēki, kas var izņemt naudu no konta, kur tad šeit rodas problēmas ar DGS. Ja jūs vēlties ieviest kaut kādus pasākumus, tad tas ir jādara jau pirms tam. Situācija tas nemaina. Ja tā ir normāla funkcionējuša banka, kam konkrēti ir jāizmaksā vienam no um, konta īpašniekiem summa, tas neradīs nekādas grūtības. Tālāk par šo līdzfinansējumu no pilsoņu puses. Es to tam varu piekrist, bet Diemžēl ir jāņem vērā arī tas, ka tas uh, būs pārāk augsts sloks mūsu pilsoņiem, ja viņiem vēl vajadzēs uh, ņemt vērā to, cik uh, stabili ir šī banka, izvērtēt tās uh, riska, uh, nodrošinājumu pret risku un. <clears throat> Viņi īsti neapzinās, kura banka tad ir drošāka un kurai varbūt šis riska procents ir augstāks. Tā tad uh, padomājiet par patērētāju aizsardzību. 20 darba dienas, vai uh, ņemt vērā šo termiņu, vai no tā atteikties. Es piedāvāju 20 uh, dienas, ja ātrākas izmaksas nav iespējams, bet pirmo piecu darba dienu laikā ir uh, jāizmaksā vismaz 5000 eiro. Es saprotu arī ekspertu domu gājienu, bet es neko nedrīkstu apsolīt. Tātad banka nedrīkst apsolīt uh, to, ko tā nevar pildīt. Un tas noteikti iedragās patērētāju uzticību patērētāju uzticī pret visu DGS kopumā. Ņemsim vērā arī to, ka ir ļoti daudz cilvēku, eh, še, ir ļoti maz cilvēku šajā jaunajā kontinentā, kas 20 dienas var gaidīt uz izmaksām, lai kaut kā finansētu savu dzīvi, ņemsim to vērā. Un tādēļ piedāvāsim patērētiem labāk risinājumu, lai uh, nodrošinātu viņiem pēc ies, likviditāti pēc iespējas ātrāk. Tālāk par finanšu institūcijām, par tām uzlikto slogu, vai tas ir ņemts vērā, izveidojot DGS, vai šī sistēma ir pārāk ierobežojuša, un vai nevarētu rasties tāda situācija, ka eh, bankas cilvēkiem pārdos citus produktus, proti produktus, kas neatbildīs šiem kritērijiem. Kornelīkungs to minēja savā prezentācijā. Eh, runāšu par diviem aspektiem. No vienas puses Tas ir tāds principiāls lēmums, vai nu cilvēks uh, noguld savu naudu uz krāja grāmatiņas, uh, kur varbūt uh, procentu likums nav tik augstas, bet nu, viņš zina, ka tas uh, garantē zinām stabilitāti, vai arī viņš noguld naudu par augstākiem procentiem, bet viņam ir jārēķinās ar zinām risku. Uh, Mēs eh, nevaram pieļaut to, ka bankas eh, patērētāji varbūt maldina un piedāvā viņam vienu produktu vietā citu, bet no Bāzela 3 direktīvas mēs varam sagaidīt, ka tad būs augstākas paškapitāla prasības bankām. Vai banka ir eh, gatava eh, piedāvāt eh, konkrētas garantijas arī par riskantākiem produktiem. Un bankām ir jāpārņem arī šis DGS un ir jāsaprot, cik nodrošināts pret riskiem ir bankas kapitāls. Uh, un ja piedāvā veselu produktu paleti, tātad tādus uh, produktus, kur šis iespējamais risks ir ļoti zims, zems un tāds, kur šis risks ir augsts, tad, protams, uh, ir uh, jāsaprot, vai tas varētu radīt arī kaut kādus ekonomiskos stimulus, ņemot vērā tādu, tādas izmaiņas šajā piedāvāto produktu struktūrā. Paldies! Paldies, Simon kungs! Es īsti neesmu pārliecināta, vai mēs varam tagad iesaistīties eh, debatēs. Nu jā, darba kārtībā ir norādīts, ka mums būs debates, bet cik daudz laika mums vēl palicis? Tagad došu vārdu Vikijai un pēc tam vēl citiem runātājiem. Un pēc tam būs atbildes, atbildes laiks ekspertiem. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji skundze! Jā, Eh, šīs schēmas dalība valstīs ļoti atšķirīgas, un tajā visā klausīties bija ārkārtīgi saistoši, un tikpat saistoši bija iepazīties ar jūsu gūto pieredzi gan pirms, gan pēc krīzes. Un noteikti nevajadzētu arī aizmirst eh, šīs eh, neskaitāmās mazās institūcijas, finanšu institūcijas, kas piedāvā arī cilvēkiem ņemt kredītus. Ja iespējams, es vēlētos izprast, kā darbojas šī savstarpējo garantiju schēma Vācijā un Austrijā, šķiet, eh, Pāngla kungs to minēja. Kāda ir bijusi jūsu līdz šim gūtā pieredze? Protams, eh, tas varētu radīt tādu domino efektu uz, eh, citā, uz citiem sektoriem un Ja šī apusējo garantēja schēma nozīmē to, ka katra kredīt sniedzošā institūcija ir atbildīga nevien par uh, depozītiem, bet arī par papildus kapitāla uh, garantiju uh, kļūmes gadījumā vai nu, bankrota gadījumā. Uh, Tātad tas ir kaut kas atšķirīgs, tas neatiecas tikai uz uh, patērētāju aizsardzību, uz uh, viņu depozītu summas atpakaļ izmaksāšanu. Uh, Eh, runājot par CDI, eh, ir eh, zināmas, zinām institūti, kam netiek uzlikts šāds kapitāla garantija prasības. Vai jūs varētu tā sīkāk paskaidrot, ko cīs nozīmē, ko jūs kā individuāla organizācija darat, lai varētu garantēt to, ka bankai ir pietiekami daudz skaidrās naudas kapitāla, lai varētu izvairīties no nevēlamiem domino efektiem. Paldies, paldies, tagad Svens lūdzu. Jā, Cunī, jā, first of all, thank you very much. Vispirms, uh, paldies. Manuprāt, uh, šie priekšlasījumi bija ārkārtīgi interesanti. Un es vēlētos noskaidrot kādu informāciju attiecībā uz uh, Simona kunga priekšlikumu pretstatā komisijas priekšlikumam. Un proti, ja jūs aplūkojat uh, savas attiecīgās garantijas schēmas, kāds būtu kopējais aizsardzības līmenis saskaņā ar e, šiem atšķirīgiem priekšlikumiem. Tātad, cik daudz kapitāla būtu jārezervē saskaņā ar e, šiem abiem priekšlikumiem un kādā veidā tas attiecīgi attieksies uz dažādiem jūsu sistēmas dalībniekiem, jo ir uh, sistēma dalībnieki ar augstāku riska profilu, ar zemāku riska profilu, un uh, priekšlikums varbūt varētu atšķirties šajā sakarā, tā kā es vēlētos zināt, vai kopējais naudas daudzums, kas jums ir tā tad jāiezīmē vai jāatliek, izaugs vai sar saruks, to es vēlētos uzzināt. Un es vēlētos uzdot arī jautājumu Kupēkungam. Es eh, augstu vērtēju jūsu kompetenci, vēlētos skaidrāk saprast, kāda ir jūsu loma. No vienas puses eh, jūs esat eh, FT dibinātājs, no otras puses uh, jūs arī strādājat eh, Vācijas valdības labā. Vai jūs šeit neredzat eh, interešu konfliktu? Es to uzdodu publiski šo jautājumu, jo, manuprāt, jūsu lomā tas ir sarežģīti. Right, I haven't got any more members. Oh, yes, I have now, but... Jā, lūdzu, Berhard. Paldies, priekšsādātājs kundze. Lielos vilcienos es varu piekrist tam, ko teica Zimona kungs. Es viņu patiešām atbalstu. It sevišķi runājot par šādas nodevas uzlikšanu uh, katru gadu. Jā, tam var piekrist. Man ir viens jautājums ekspertiem. Ārpus Eiropas Savienības ir tādas valstis, kas tomēr ar mums ir saistītas, ņemot vērā arī juridiskos principus, piemēram, Norvēģija, un tās ir valstis, kurās piedāvātā garantija summa ir augstāka nekā pie mums. Referents un ēnu referenti lauzīja gāls par to, kā atrisināt šīs atšķirības, jo, protams, mēs runājam par naudas plūsmām, kas tā ātri var tikt novirzīts vienā vai otrā virzienā. Uh, Vai jūs kā eksperti varētu sniegt kaut kādus padomus šajā kontekstā? Tas man patiešām ļoti interesētu. Paldies! Uh, thank you very much. Um, what I propose... Uh, paldies. Mans priekšlikums tagad ir uh, dot vārdu visiem mūsu viesiem. Tā kā lūdzu katrs apmēram divas minūtes koncentrēties uz tām lietām, kas vairāk attiecas uh, uz tieši jūsu iztirzāto tēmu. Uh, Īpaši es uh, gribētu dzirdēt komentāru, komentāru par divējādu vienu un to pašu līdzekļu izmantošanu, mm, ko varētu izmantot gan krīzes pārvarēšanai, gan kā depozitu garantiju. Tā kā lūdzu, uh, Dirk Kupē, tev pirmajam vārds. Paldies. Nā, sākumā ātri atbildēšu uz Gigauta kungu jautājumu. Es esmu uh, DGS fóruma vicepriekšsēdētājs. Uh, šodien arī šajā lomā uzstājos jūsu priekšā, un jūs esat arī iepazinušies ar mūsu rakstisko pozīciju. Un tālāk Igot kungs minēja, ka es piedalījos padomes sarunās, kā nacionālais eksperts, ko iecēla Vācijas valdība. Nu šeit es neredzu nekādu interešu konfliktu. Uh, līdzās uh, savai darbībai uh, fórumā un padomē es uh, darbojos arī divu DGS pakļautībā. Un ņemot vērā manu pieredzi, es esmu darbojies arī Bāzeles komitejā, strādājot pie DGS principiem. Uh, manu pieredzi augstu vērtē gan Vācijas valdība, gan arī dažādas ekonomiskas apvienības Vācijā, kas ir piekritušas, ka Vācijas valdība man ir iecēluši šajā amatā, un līdz ar to es arī atļaujos izteikties par atsevišķiem punktiem šajā direktīvā. Un neskatoties uz uh, Uh, visu iepriekš teikto, tā tad, uh, ja es uzstājos jūs priekšā, es uh, vienmēr pasaku, kur institūcijas konkrētajā brīdī pārstāvu, un Es uh, sagatavoju savu pozīciju par komisijas priekšlikumu, tā bija EFDI pozīcija un tā nebija, teiksim, citu institūtu vai, vai, vai citu orgānu pozīcija, kas mani pilnvaro uh, uzstāties, piemēram, uh, šādās komisijās, šādās kolēģijās. Tātad šeit nav nekādu konfliktu un es vienmēr esmu bijis uh, pietiekami atklāts, esmu ievērojis caurskatāmību, tā kā nebūtu man ko pārmest. Um. Par saturu Balca kungs eh, pavaicāja, cik eh, problemātiski tas varētu būt citās valstīs, mm, šī kapitāla aizsardzība. Komisijas pētījumi 2000. gadā, kad tika domāts par šīs direktīvas izveidi, toreiz bija arī eksporta aizliegums un tālāk izcēlesmes valsts princips, uzņēmēja valsts princips eh, par to, vai aizsardzība tiek eh, pietiekamā līmenī garantēta abās valstīs. Eh, parasti izcēlesmes valstī šis aizsardzības līmenis bija augstāks nekā uzņēmēja valstī. Un pēc tam tika konstatēts, ka šie atšķirīgi aizsardzības līmeņi neietekmē konkurenci. Protams, kopš 2000. gada daudz kas ir mainījies un Protams, eh, šie aizsardzības līmeņi ir atšķirīgi un tie ir eh, zināmā mērā ietekmējuši situāciju finanšu tirgos, bet šis ietvers, eh, ko, pie kura mēs strādājam, nedomā par situāciju krīzes laikos, bet gan par tādiem normāliem laikiem, kad nepūš tik daudz vēju. Tieši Tāpēc mums ir jāpadomā par uh, jaunu ietvaru vai papildinošu ietvaru tieši šajā krīzes gadījumā. Es kā eksperts šeit nekādas problēmas nesaskatu. Arī vērtējot komisijas priekšlikumu, runājot par Eiropas ekonomiskās zonas valstīm, ja tur tiek piedāvāt viņus, eh, viņu bankās augstāks procentu likums, šeit nekādas pretrunas nesaskat un labi eh, izmaksas, eh, kompensācijas izmaksas 100 tūkstošu eiro apmērā arī ir atbilstīgi likumdošanai. Runājot par. Uh, Eh, sistēmām, par citām sistēmām, par IPS, es pārstāvu DGS, un varbūt kolēģis no Austrijas šeit vēl varēs kaut ko piemetināt, un vēl tikai daži vārdi atbildot uz Zimona kunga izteikumiem. 1% 10 gadu garumā vai 1,5% 15 gadu garumā. Mēs šeit runājam ne tikai par to, vai to ir iespējams uh, uh, finansēt katru gadu, jāpadomā arī par pasākumu proporcionalitāti. Un, protams, mums uh, bieži vien nav identiski viedokļi. Mums ir jāsaprot, vai tas vienkārši ir nepieciešams šādas finansējuma vajadzības pastāv. Un mēs nedaudz brīnāmies par šo 1,5% piemēram Islandē un apvienotajā apvienotajā karalistē bija tādas ārkārtas um, situācijas, jo tur tajā brīdī degais nebija pieņemami. Runājot par izmaksām un dažādiem sarežģījumiem. Ja mēs runājam par uh, dažādiem kontiem un ka vienam kontam var būt piesaistīt vairāk cilvēki, piemēram, viena dzīvokļa īpašnieki izmanto vienu un to pašu kontu, un ja viens no uh, priekšsēdētājs kundze pārtrauc runātāju, nu vēl ir četri runātāji, varbūt, ka jūs varat izteikties lakoniskāk, es atvainojos, ka es jūs steidzinu, bet, nu, mums ir jāievēro arī laiks. Labi, pēdējais komentārs uh, par uh, līdzapdrošināšanu. Eh, komisija no tā atteicās un to eh, vairāk neieviesa šajā ziņojumā, un es domāju, tas ir ļoti jēgpilni un līdz, finan... Eh, līdz apdrošināšana vairs nav daļa no DGS un ir noteikts, ka depozīti tiek kompensēti 100% apdrošināšana apmērā, un Zimona uh, kungs jau teica, ka, piemēram, arī uh, patērētāji nevienmēr var uh, garantēt uh, šo risku, izvairīšanos no riskiem. Paldies! Liels paldies! Es zinu, ka ir ļoti grūti uh, ievērot šo minimālo laiku, kas ir palicies vēlties atbildēt visiem jautājumiem. Jā, es kā centīšos būt ļoti īsa, jo es nevaru komentēt par uh, garantijas schēmu finansēšanu. Uh, jo mums eh, Lielbritānijā bija cita sistēma. Mēs esam novērojuši, ka nauda tika mm, pārcelta uz uh, īriju, tad, kad tika paziņots Lielbritānijā, ka eh, īrijā tiek nodrošināts 100% aizsardzība visiem depozītiem. Uh, Un potenciāli, protams, tas radīja bāžas, jo nauda būtībā īstenībā netika aizsargāta. Tā kā mēs brīdinājam par to patērētājus, par to, ka ja viņi vēlas pārskaitīt savu naudu uz kontiem īrijā, lai viņi ņem vērā to, ka tad, kad institūcija būs finanšu grūtībās, tad šī nauda izrādīsies neaizsargāta. Jā, paldies, un tālāk pangīkungam vārds. Paldies, mēs arī esam guvuši zinām mācību no krīzes. Un es jau savā prezentācijā izgaismoju vairākus aspektus, proti, uh, Eh, šeit bija divas bankas, ko krīze skāra vissmagāk - Bavaga un Konstancija. Mēs rīkojāmies ļoti pragmatiski un arī tā augstasinīgi aplēsām, ko tas izmaksās, ja abas bankas bankrutēs un eh, cik maksās glābšanas pasākumu. Un visas Austrijas bankas to ģenerāla direktori kopīgi lēma, ka ir izdevīgāk šīs bankas glābt jo tas nāks par labu nevien ekonomikai, bet uh, arī uh, neiedragās klientu uzticību. Par domino efektu runājot. Ir, protams, eh, zināmas uh, robežas uh, attiecībā uz atšķirīgām bankām, un mēs esam parūpējušies, lai Austrijā šāda domino efekta nerastos. Es labprāt atzīstu, ka nevienmēr glābšanas pasākumi eh, vainagojas ar panākumiem, un arī referents šeit ir ieviesis, eh, zinām, atsauc uz to, ka, piemēram, viena trešdaļa no līdzekļiem var izmantot glābšanas pasākumiem. Ja šī summa ir augstāka, tad to var darīt tikai sadarbojoties ar uzraudzības iestādi. Tātad viņš šeit šādu klauzulu ir iestrādājis ziņojumā. Man šķiet, šis risinājums ir patiešām uh, veiksmīgs. Un atkārtoti ir jāuzsver, ka runājot par līdzekļu izmantojumu, tas viss ir jāskata runājot eh, arī par šo resolution fondu. Un es zinu, ka komisija vēl joprojām uh, nav sasniegus milzīgu progresu strādājot pie TGS, bet eh, mēs esam pašpaļāvības pilni, ka kaut kad tas notiks un. Uh, beidzot DG, darbs pie DGS tiks noslēgts. Tas arī ir nepieciešams. Un ļoti īsi par riskiem. Protams, arī decentralizētā sektorā mēs uh, uh varam norādīt uz daudzām uh, bankām. Austrijā ir 520 bankas, un tur visur ir padomāts arī par nodrošināšanos pret riskiem. Paldies! Liels paldies! Tālāk, kur nelikungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Centīšos atbildēt Saimon kungam par, eh, uz eh, arī eh, Gīgold kungam, Simon kungam vispirms. Iespējamā izvairīšanās tā nav atrunāta pašreizajā bāzēla dokumentā. Un ja jūs domājat, ka Bāzela sistēma prasa e, kaut kādu svērto kapitālu vērtēšanu, lai izvairītos no e, schēmas, e, piemēram, depozīts, kas ir ieguldīts, piemēram, obligācijā, saskaņā ar Bāzeli 1 un 2 tiek uzlūkots kā aktīvs, un tāpēc banķieri, kas aicinās tātad ieguldīt ieguldītājus citos instrumentos, nevis naudas depozītos, principā izvairīsies uh, no šīs te prasības veidot uh, uzkrājums aizsardzības, uh, kapitāla aizsardzības nolūkiem. Un šāds garantijas schēma, nu, teiksim, kā tās strādā, kā jautāja Lielbritānijas pārstāve. Uh, Eh, likviditāte samazinās un tāpēc arī bankas bankrutē. Eiropas centrālā banka vēlas saglabāt eh, sistēmu un nosargāt to, un tieši tādēļ likviditāte ir tik liela nozīme. Un mūsu gadījumā, ja jums ir 60 tūkstoši, kas eh, tiek pieprasīti depozīta garantijas schēmai, uh, tad eh, pār par 3 miljardiem ir jāgarantē eh, šajos fondos, bet mēs varam garantēt lielāku summu, jo ja mums nebūs preventīvas attieksmes, tad iejaukšanās jau faktiski būs reaktīva uz jau notikušu krīzi vai bankrotu mums ir jāspēj novērst jau vidē izmēra eh, šoki kas attiec uz Itālijas, Vācijas un Austrijas pieredzi, mēs varam izturēt tādus uh, vidēja apmēra satricinājumus. Un Gigold kungs, uh, eh, atbildot uz jūsu jautājumu, kā mūs ietekmēs šis jaunais uh, likums, šī jaunā likumdošana, šie normatīvi akti, Mums uh, eh, 3 vai 4 miljārdi eiro ir tātad jāgarantē, lai nodrošinātu atbalstu maziem vidējiem uzņēmiem. Tas, protams, ļoti sāpīgi būs tradicionālajām bankām, kā piemēram Vācijā, Austrijā un arī Itālijā, jo mēs īpaši tāpēc, ka mēs finansējam mazos vidējos uzņēmumus un, eh, uzņēmumus un arī investīciju bankas, protams. Un paldies, un visbeidzot, uh, pēdējais runātājs uh, Luis Tehero. Jā, paldies. Varbūt runājot par pēdējo punktu, ko minēja mans kolēģis, būtībā mums nav bijis kapitāla ietekmes izvērtējums pagaidām Spānijas banku um, sektorā, ņemot vērā to, ka mēs sākam veidot depozitu garantijas sistēmu, un ir svarīgi, vai mēs izvēlamies 1% vai 1,5%, jo komisija vēlas šo te palielinājumu līdz 1,5%, un tas arī paplašinās to noguldījumu loku, eh, kas ir tiesīgi saņemt eh, finanses, tātad līdzekļus no šīs garantijas schēmas, kas attiecas uz uh, kapitāla pārcelšanu citām valstīm, tad ņemot vērā uh, šo 100 tūkstošu uh, griestu noteikšanu, nodrošinājumu, uh, no, nodrošinājumu griestu noteikšanu, tad uh, faktiski tas apver ļoti lielu uh, depozītu turētāju daļu. Uh, Tā kā ļoti maz ir iespēja, ka kāds savus kapitālus pārvietos uz citām valstīm tādēļ. Jā, liels paldies, saka priekšsēdētāji, paldies par šo, par jūsu līdzdalību. Līdz ar to beidzam šo uzklausīšanu. Pateicos visiem kolēģiem. Mēs tiekamies šajā pēcpusdienā pulkstens divos jo šeit būs klāt Karīs Kenslers, un tādēļ tā ir atklāta sēde, un visi, kas vēlas, var tajā piedalīties.